Darbie kolēģi, es aicinu jūs sākt mūsu šodienas darbu, lai arī vēl ne visi referenti ir ieradušies. Es augsti vērtēju, ka budžeta komisijas priekšsādātājs no padomas ir ieradies, un komisijas arī pārstāvis, ģenerāldirektors ir. Un ja viņš vēlēsies uzstāties, eh, tad katrā gadījumā viņu varēsim uzskaitīt. Jūs redzējāt darba kārtības projektu, un ja nav nekādu citu piezīmi, tad vērtējam to kā pieņēmtu. Tagad runājot par dažādo tēmu sadalījumu šo pēcpusdienu un rīt no rīta, nu, varētu būt uh, izmaiņas. Tātad mēs sāksim ar izmaiņām, kuras nosaka dažu referentu vēlmes vai arī citas saistības. Tātad šo pēcpusdienu sāksim ar 5, 8, 7, 10, 12, 13, 14, 15 Haglunda konga ziņojumu, bet Anna Jensen aizvietos Haglunda kungu, kurš nebūs klāt, un tāpat 16. punktu Ivo Kalfin ziņojumu. Viņš stāstīs par sarunām par pēdējo trialogu, par tiem tematiem, ar kuriem viņš strādā. Un pēc tam Materas kundzes jautājums par fondu mobilizāciju, globalizācijas sekas. Būs divi jauni jautājumi. Un rīt no rīta būs tad citi jautājumi, ieskaitot balsošanu kas būs no pulksnes 11. līdz 11.30, tātad no 11. līdz 11.30 balsošana. Nav daudz balsojumu, būs uh, balsošanas, balsošana par materas ziņojumu par globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Uh, General Motors Bēļģijas jautājums un arī tad 2011. gada budžets uh, un pārvietojuma pieprasījumi, tie ir mūsu kolēģis Sidonijas un Helgas uh, ziņojumi. Un 11.13. No, nu, līdz 12.30 būs tāda kopēja sēde ar kontu, budžeta kontrolas komitejas sēdi uh, deputātiem. 51. panta pielietošanu. Mūsu abas komitejas par to runās, un referents ir Inga Gresle un Levīnīkungs par finanšu uh, reglamentu izmaiņām. Un līdz ar to otrais darba kārtības jautājums, proti priekšsādātāja paziņojums. Tie ir secinājumi, kurus koordinātori ir pieņēmuši. Tas notika tikko. Tātad budžeta grozījuma projekts. Un gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka grozījumiem, kurus jūs gribētu iesniegt par Balcānī kundzes ziņojumu, proti par pilnvarojumu trialogam 2012. gada finanšu gada jautājumu. Tehnisks, elektronisks jautājums no šī brīža jāizmanto. Citēšu. Angliski citēšu. Tās ir vēstules. A, T, 4, L, e, A, M. Es nezinu, ko šis aicinājums nozīmē, bet tāds jālieto. Tātad, ja jūs vēlaties iesūtīt grozījumus Balzāni ziņojumam, tad atzīmēt to šādi. Un tikai tie būs pieejami. Es nezinu, vai viņi arī automātiski tik uzreiz pieņemti, bet nu katrā gadījumā tā ir procedūra, kura jāizmanto rīt pirms pulksnes 12. Tātad AT4 AM, nu, burvju vārdu burtiski. Tātad. Un vispēcot es gribētu. Tādēļ, ka uh, Garants Fērms, kas vēl nav ieradies un kas ir mūsu referents, tad viņš ir lūdzis, tad es gribu tad. Paust šo vēlmu, lai Eiropas komisija precizētu, uh, precizētu to, kādas saistības ir uh, tā uzņēmusies no vienas puses Palestīnai par finanšu palīdzību un no otras puses dažādām citām arābu valstīm. Tās, kurās uh, sākas uh, demokrātiskas pārmaiņas, tas, ko sauc par arābu pavasaru šīs valsts ir skats. Ir tik izteikti paziņojumi Briselē un arī citās uh, Eiropas Savienības galvaspilsētās un arī vidusjūras uh, dienvidu valstīs, kurās tiks sonīta finanšu palīdzība, un mēs, uh, nu, mums nav tāda tieši pārskata par to. Un ja komisija nākošā laikā varētu mums skaidrot un precizēt, kādas uh, sekas var izrietēt no šīm politiskās apņemšanās, uh, kas attiecas uz 2011. gada budžetu, iespējams uz 12, 2012. gada budžetu un uz tālāku laika. Es domāju, ka tas varētu mums palīdzēt un skaidrot. Saku to ģenerāla direktoru krātbūtnē, kurš uzreiz grib uzstāties. Paldies jums, ģenerāla direktora kungs. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Par šo jautājumu divas lietas jāsaka. Nu, pirmkārt, kolēģija un komisija pieņem paziņojumu par kaimiņu attiecību politiku. Tādā izpratnē, kas ir saistīta ar šiem mm, vidusjūras valstu notikumiem un ir saistības un pie, priekšlikumi par finanšu saistībām. Tas attiec uz padomu un arī uh, Eiropas parlamentu. 2011. gads uh, par šo gadu runājot, jūs jau to pieminējāt, tātad divpusējais paziņojums par papildus līdzekļiem. Un jautājums, ko jūs uzdevāt, mēs mēģināsim atbildēt, cik vien ātri ir iespējams. Très bien, je vous remercie. Ļoti labi, paldies. Es tiešām domāju, ka šis komisijas paziņojums nāks ļoti tādā pareizā brīdī, un tas palīdzēs mums strādāt mūsu referentiem Un, protams, arī turpinot mūsu darbus ar 2011. gada budžetu un arī ar 2012. gada budžeta projektu. Trešais punkts. Protokola apstiprināšana sanāksmē 13. un 14. aprīlī. Un atbilstoši mūsu tradīcijai nav piebilžu līdz sēdes beigām, tad mēs uh, uzskatīsim protokolu kā pieņemtu. Un tagad uh, mēs varētu pievērsties piektajam punktam. Tātad ceturtais punkts pilnvarojums trialogam par Francesku Balzāni. Viņa lūdzu šo jautājumu izskatīt rīt no rīta, un tādēļ pievērsīsimies piektajam punktam. Sidonija Jadrašievska ir zālē, un es gribētu piedāvāt viņai, un tas ir tas, ko viņa vēlas, lai mēs izskatītu piekto un septīto punktu reizē, proti proti otrais un trešais budžeta grozījumu uh, projekts. Sidonija. Paldies, priekšsēdētāji. Izskatās, ka daži neatrisināti jautājumi, kas ir saistīti ar 2011. gada budžeta uh, pieņemšanu, tagad atgriežas pie mums. Jūs varbūt atcerēsieties, ka pirmo reizi tika izmantot solidaritātes fonds šogad. Uh, un um, mums bija garš debats par to, jo mēs saskārāmies ar pretrunīgiem, pretrunīgām vēlmēm. Pirmkārt, uh, vēlme izmaksāt līdzekļus no solidaritātes fonda uh, skartajām valstīm pēc iespējas drīzāk, jo tas arī ir solidaritātes fonda mērķis. Un no otras puses uh, bija tāda kā negribēšana nevēlēšanās, uh, nespēja no padomas puses sniegt jaunas līdzekļus, lai izmaksātu no solidaritātes fonda šos līdzekļus. Jūs varbūt atcerēsieties, ka galu galā tika rasts risinājums, izmantojot tā saukto negatīvo rezervi. Tas nozīmē, ka šie mobilizētie līdzekļi, 182 uh, vai 186 miljoni uh, eiro, kas tika izmaksāta no solidaritātes fonda, bija patiesībā aizdevums. Tas bija, uh, tā bija nauda, kas tika izņemta no citām programmām. Un tas ir instruments, kas bieži netiek lietots, bet tas, acīm redzot, bija vienīgais, par kur varējām visi toreiz vienoties. Un mūsu plenārsēdes pozīcijā mēs atbalstām šo negatīvo rezervi, bet kā Eiropas parlaments mēs tomēr paudām viedokli, ka gribētu uh, izlīdzināt šo Uh, summu pēc iespējas drīzāk. Uh, un uh, vislabāk to būtu sasaistīt ar budžeta pārpalikumu. Tādu vēlmi mēs paudām mūsu plenārsēdz balsojumā. Un kāda tad ir šā brīža situācija? Tā kā ir juridiskas dabas ierobežojumi, tad šo uh, naudu nevar atmaksāt no budžeta pārpalikuma. Tāda vismaz ir komisijas interpretācija, par to varam diskutēt, bet pat, ja mēs eh, to akceptējam, ka tas netie, nav iespējams, tad eh, joprojām vēl ir arī citi budžeta grozījumi, kas ir jāizlīdzina. Un ironiski ir tas, ka arī padomu savā pozīcijā uh, padome izsaka viedokli, ka vajadzētu šo aizdevumu atdot pēc iespējas drīzāk. Tātad parlaments un padome mēs esam viensprāts šajā vēlmē atmaksāt šos līdzekļus pēc iespējas drīzāk, bet izskatās, ka mums ir atšķirīgi viedokļi par metodi. Tas ir tas, kas ir jāatcerās. Kas mums nu šobrīd ir? Šobrīd ir vēl viens lūgums izmantot solidaritātes fonda līdzekļus. Uh, kas tiek uh, iesniegts budžeta grozījuma projekta izskatā no komisijas puses. Komisija tātad atkal piedāvā izmantot jaunus līdzekļus. Uh, tas ir saistīts ar uh, plūdu uh, bojājumiem, plūdu kaitējumiem Slovenijā, Horvātijā un Čehijas republikā. Un uh, ne padoma, ne komisija nevar piedāvāt šo negatīvo rezervu, jo 200 miljonu uh, līmīts jau ir izsmelts, tātad šo instrumentu vairs nevar izmantot. Un komisija atkal piedāvā jaunus līdzekļus, tas arī ir tāds, ko parlaments varētu atbalstīt, un padomas pozīcija šobrīd ir izmantot uh, pārvietojums. Man kā referentei ir iebildums pret šo te padomas um, priekšlikumu, un man ir divi iebildumi. Pirmkārt, es nevaru pieņemt padomas uh, pozīciju, proti šo nevēlēšanos sniegt jaunus līdzekļus, lai samaksātu šo summu. Kad mēs runājam par 19,55 uh, miljoniem, tad tā ir uh, diskusija pēc principa, jo šī summa nav milzīga. Uh, 19,55 eh, miljonu, īpaši paturot prātā šo te pārpalikumu, pie kā pievērsīšos vēlāk, ja priekšsādātājs man ļaus. Tātad ir šis eh, princips, ka padome nevēlas sniegt jaunus līdzekļus, un tas ir pretstatā mūsu maksājuma deklarācijai, kur pieņēmām rudenī. Ir vēl viena dimensija, vēl viena problēma šajā komisijas priekš, eh, padomas priekšlikumā, ir šie pārvietojumi paši par sevi. Šīs pozīcijas, kas tiek piedāvātas, eh, nav tādas viennozīmības, par to var strīdēties, jo daudzas no tām ir prioritātes parlamentam, un tāda arī ir man iebildumi pret šīm piedāvātajām uh, pozīcijām, un dažas no šīm izmantotajām pozīcijām uzrāda nepareizu ieviešanu. Tātad ir pozīcijas, kur tiek sniegti iepriekšēji līdzekļi, bet dalībvalstis nepildīja savus pienākumus. Tātad šo pozīciju finansējums nevarēja tikt izmantots pilnībā. Līdz ar to ieviešanas līmenis ir zems, jo jau e, līdzekļi ir pārlikt no iepriekšējā gada. Tātad mēs nevaram, e, balstoties uz šādu ieviešanu, Uh, domāt par to īstenošanu nākotnē. Tātad vienkārši sakot, ir riskanti ņemt naudu no šīm pozīcijām, jo tādējādi mēs riskējam, ka gada beigās tur pietrūks naudas. Tātad pat šis princips par, ar pārvietojumiem jau ir problemātisks, un uh, tagad uh, to teica padomē, bet arī komisijai gribētu pajautāt kaut ko vairāk par komisijas vēlēšanos vai nevēlēšanos ievērot mūsu plenārsēdē pausto aicinājumu, kā tad šo negatīvo rezervi izlīdzināt, vai komisija vēlas gaidīt līdz gada beigām, vai uh, atmaksāt šos līdzekļus ar kādu citu budžeta grozījumu. Esmu atvērta dažādiem risinājumiem, bet pagaidām vēl neredz nekādus piedāvājumus. Tātad šobrīd uh, varu secināt, ka man ir ļoti sarežģīti pieņemt padomas priekšlikumu, risinājumam, kā tas tiek prezentēts mums. Gan šo te principu, gan šo te detalizēto risinājumu nevar īsti pieņemt. Es, protams, esmu ļoti priecīga, ka gan Ungārijas prezidentūra, gan komisija šeit ir pārstāvēta, un mums varētu tādējādi būt tādas saturīgas diskusijas. jo mēs esam tiešām uh, daudz piekāpušies, pieņemot budžeta grozījumu numur viens un šo solidaritātes fonda izmaksu, bet vai tas būs vienmēr tā, ka nekad netiks sniegti jauni līdzekļi, kā tad mēs uh, sasniegsim mērķus, ir kaut kad tomēr jābūt jauniem līdzekļiem pieejamiem. Un es domāju, ka tagad būtu īstais brīdis, kad ir šīs otrais solidaritātes uh, fonda izmantojums. Paldies! Merci bien. Šo mer... Paldies. Lāslo Surjāns lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka ir ļoti saprātīgi sākot referents padomam šajā jautājumā. Mēs visi, protams, saprotam, ka dalību valstīm ir ekonomiskas grūtības un tās nebūtu nevēlas labprātīgi dot jaunus naudas līdzekļus patreizējā situācijā. Un tomēr Ir skaidrs arī tas, ka šī gada sākumā nebija iespēju izmantot pārvietojumus. Un e, tādēļ iepriekšējais lēmums bija vēlēšanās vienkārši pārcelt lēmumu pieņemšanu uz, nā, uz vēlāku laiku. Tagad mums jādomā, ko darīt. Vai mēs varam definēt tādas budžeta līnijas, kurās būs kaut kāds pārpalikums vai nē. Situācija nav mainīsies kopš tā brīža, kāds bija pirms pāris mēnešiem. Ja nav iespējams iegūt jaunus naudas līdzekļus, tad mēs varam pusjaunus līdzekļus iegūt neizmantotos līdzekļus no iepriekšējā gada. Bet tad rodas jautājums, kāda ir atšķirība starp neizmantotiem, neapgūtiem līdzekļiem no pagājušā gada un neapgūtiem līdzekļiem no šī gada. Lielākā atšķirība ir tā, ka pagājušā gada neizmantotos līdzekļus dalību valstis var izmantot tagad. Un tādēļ šīm dalību valstīm varbūt nepatikt, ja mēs šos līdzekļus gribētu izmantot. Es domāju, saprātīgi būtu nenosūtīt neizmantotos līdzekļus pilnā apjomā atpakaļ uz dalību valstīm, bet ieturēt šo ļoti nepieciešamo summu solidaritātes fondā izmantojot to šim mērķim. Šo te plūdu seku likvidācijai. Es domāju, ka patreizajā situācijā tas būtu labākais risinājums. Paldies, godātais kolēģi. Anna Jensen, lūdzu. Izteikšos ļoti īsi. Mana politiskā grupa piekrīt referentē. Viņa piekrīt arī iepriekšējiem runātājiem Lāslo Surjanam. Atklāt sakot, sarunās par budžetu padome atkal un atkal atkārto to, ka ja nauda būs nepieciešama, tad tā tiks sagādāta. Taču šķiet, ka tie ir tikai tik tukši solījumi. Es domāju, ka mums ir nepieciešamas konkrētākas vienošanās gada sākumā, ko mēs darām šādās situācijās Šobrīd mēs izmantojam tās augtās negatīvās rezerves no vienas puses, un tagad sākam jau meklēt līdzekļus kaut kādās programmās, kurās nebūtu nav nepietiekams līdzekļu izlietojums. Situācija ir pietiekami nepatīkama. Domāju, ka mums ir jāatrod kompromiss gadījumiem, kad mums nav šo te pēkšņi nepieciešamo līdzekļu ir nepieciešams, lai budžetā jau gada sākumā būtu kaut kāda rezerve maksājumiem, kas būs neparedzēti. Un šajā gadījumā šie maksājumi bija paredzēti, un es domāju, ka nav pareizi, ka mēs nonākam šādā situācijā. Paldies! Paldies! Dereks Bogmanis lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem par to, ka no svarīgām programmām vai projektiem, kā stabilitātes fonds, piemēram, nevajadzētu ņemt līdzekļus šādiem neparedzētiem izdevumiem. E, stabilitātes fonds un arī zinātnes pētniecības programmas ir ļoti svarīgas, no tām nevajadzētu ņemt līdzekļus šādiem neparedzētiem izdevumiem. Kādēļ radusies šī situācija? Tādēļ, ka ir pāris dalībvalsts, kuras ir apņēmušās uh, nekādā gadījumā nepalielināt ne par vienu e, eiro e, šo te Eiropas Savienības budžetu, e, ka tā pieaugums nebūs ne par matu augstāks kā 2,9%, par kuru ir panākt vienošanās. Manuprāt, Lāslo pieminētais risinājums arī ir ļoti vērtīgs, un mums vajadzētu papētīt iespējas to izmantot Es gribētu dzirdēt no padomas pārstāvja, kāds ir viņa viedoklis un kāds ir šo te saņēmēju valstu viedoklis par solidaritātes izpausmi, tātad Slovenijas, Horvātijas un Čehijas viedoklis. Un vēl es gribētu atgādināt padomēji, ka mums ir vienošanās par 2011. gada budžetu. Proti, ja budžets būs nepietiekams, neadekvāts, tad komisija iesniegs budžeta grozījumus un padome eh, solīja šos grozījumus atbalstīt. Vai padome ir aizmirsusi šos solījumus? Paldies, Godmaņkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, bet es došu vienu jautājumu šķiet, ka nepietiek ar to, lai mēs vienkārši būtu šeit, lai saprastu situāciju. Laslo priekšlikums izklausās ļoti labi, taču, ja mēs izpētam visus dokumentus, ko ir sagatavojis Sidonija, tad mēs redzam, ka situācija patiesībā ir nedaudz slikta. Ja ir pārpali, savādāk, ja ir 4,5% pārpalikums, tad šķiet, ka uh, valstis šo naudu neiemaksās šodien, šai šogad. Uh, Nav jautājums par to, ka mēs nedosim šīm valstām naudu. Valstis rēķinās ar to, ka ja ir šīs pārpalikums, tad tās neiemaksās savas iemaksas Eiropas Savienības budžetā šogad. Valstis uzskata, ka tās ir ietaupījušas 4,45 miljonus, un tad 2012. gadā viņu iemaksa būs mazāka. Uh, Mums ir nepieciešama 19,55 miljonu eiro solidaritātei. Valstis to uzskatīs par svaigiem naudas līdzekļiem. Vai man ir taisnība, ja jūs uzskatāt, ka es kļūdos? Es domāju, ka valstis vienkārši gribēs samazināt savus budžeta iemaksas tādēļ, ka ir bijuši šie ietaupījumi iepriekšējā gadā. Lūdzu, paskaidrojiet man šo situāciju, atvainojiet, ja mans jautājums ir pārāk vienkāršs. Paldies, Godmaņa kungs. Sidonī, vai jūs varētu atbildēt uz Godmaņa kunga uzdoto jautājumu? Uh, to your, to your question, if... Es nezinu, vai varu jums pilnībā atbildēt uz šo jautājumu. Taču, kā es teicu iepriekš, mēs atgriezīsimies pie jautājuma par budžeta grozījumiem, par budžeta pārpalikumu. Es neuzskatu, ka šīs debatas vajadzētu kombinēt šobrīd. Tas nav nepieciešams tagad, jo tad iznāks pārāk liels barters. Es tev došu to, tu man dos to. Uh, ja ir, tas ir absolūti nepieciešams, tad darīsim to, bet es nedomāju, neradu šādu īpašu nepieciešamību. Es domāju, ka deputātiem, tāpat arī kolēģiem no komisijas un padomis, tomēr būtu noderīgi zināmā mērā pieskarties arī šīm debatēm par budžetu pārpalikumu. Plenāra sēdē mēs jau nolēmām, ka vajadzētu kombinēt šo te rezerves un pārpalikuma jautājumu Komisija uzskata, ka no juridiskā viedokļa tas nav iespējams. Es teicu, ka tas tomēr ir debatējams jautājums. Un arī tas būtu gluži saprātīgi saprast, ka dalību valstis saņems atpakaļ 4,54 miljārdus eiro šo pārpalikumu, kas nav izmantots Un tāpat laikā šīs dalībvalsts nevēlas maksāt papildus 19,55 miljonus solidaritātes fondā. Tāpat arī 2011. gada budžeta pārpalikums ir tik liels, tādēļ, ka liela daļa 1,8 miljardi eiro nāk no soda naudām. Tā ir nauda, kas ir, jāiz... kas ir radusies tiesas lēmumu uh, Rezultātā 1,8 miljonu eiro tiks iemaksāt dalību valstu budžetos tādēļ, ka dalību valstis ties, ir, ir, veduši, ir iesnieguši lietas tiesā pret atsevišķiem uzņēmumiem, kas nav rīkojušies saskaņā ar likumiem. Kāpēc padome nevēlas izmaksāt šos 19 miljonus eiro? Uh, dalībvalstis saņems daudz lielākus līdzekļus atpakaļ, nekā mēs prasam no viņām tagad un no padomas. Es domāju, ka no grāmatvedības viedokļa ir šis brīdis ir vispareizākais, lai izdarītu šo te izbalansēšanas operāciju vai līdzsvarošanas operāciju mūsu grāmatvedībā. Vēlāk tas būs daudz sarežģītāk. Paldies, Sidonī! Gribētu atgādināt kā teica referente, ka šobrīd mūsu priekšā ir budžeta grozījuma projekts numurs divi un numur trīs. Tie nāk pēc pirmā budžeta grozījuma projekta. Situācija ir visnotaļ dīvaina. Pēc padomes pieprasījuma tika panākta politiska un juridiska vienošanās 2010. gada decembrī. Tā attiecās uz 2011. gada budžetu. Tātad tā bija trīs iestāžu deklarācija, kurā ir teikts, ja gada laikā pietrūks maksājumiem nepieciešamo līdzekļu, tad mēs vispirms mēģināsim veikt budžeta pārvietojums, ja tas nebūs iespējams, tad mēģināsim darīt visu, lai iepriekšējās politiskās juridiskās vienošanās tiktu izpildītas. Tātad mēs palielināsim šos maksājumu asignējumus, ja tie būs lielāki de facto nekā tajā budžetā, par kuru nobalsojām 2011. gada budžetā. Tikai dažas nedēļas pēc šīs decembra vienošanās, kad radās steidzama reāla vajadzība, pilnīgi neparedzēta vajadzība, proti radās šī dabas katastrofa, plūdi, Ungārijā un Polijā, tad padome atteicās dot papildus maksājumus. Un padome ķeras pie kādas procedūras, par kuras esamību mēs jau esam aizmirsuši, kas sen tika izmantot šī negatīvā rezerve, kas ir iespējama, ja līdzekļi ir līdz 200 miljoniem eiro. Tagad šo, šos te 200 miljonus eiro mēs esam gandrīz izsmēluši un ir nepieciešami e, jauni līdzekļi, jo ir radusies cita dabas katastrofa - plūdi Slovenijā, Horvātijā un Čehijas republikā. Un tādēļ arī ir radusi, radušies šie budžeta grozījumi numur divi. Ja mēs šos līdzekļus paņemsim, tad tie būs daudz, mēs būsim pārsnieguši šo negatīvo rezervi 200 miljonu eiro. Padomes otrā maija Eh, finanšu ministru tikšanās laikā tika nolemts, ka netiks pieņemta, pieņemts komisijas priekšlikums palielināt maksājumu asignējumus. Bet tajā pat laikā sagadīšanās pēc, bet po politiski tas noteikti jāņem vērā, tieši kā teica Sidonija referenta. Tātad, tajā pat laikā saskaņā ar tradīciju Šajā gada periodā komisija mums piedāvā budžeta grozījumus numur 3 pār 2009. gada budžeta pārpalikumu. Tas ir 4,5 miljardi eiro. Godmaņkungs šeit runāja par tādu grāmatvedības problēmu, bet es domāju, ka tā ir sekundāra problēma. Patiesība ir tāda, ka padome vēlas iekasēt sev 4,5 miljārdus eiro un tanīpat laikā neizmaksāt 19,55 miljonus Slovenijas, Horvātijas un Čehijas plūdu sēku novēršanai. Sidonija mums atgādināja, ka, piemēram, šajos 4,5 miljardos budžeta pārpalikumu ietilpst 1,280 miljonu eiro, kas ir nauda, kas ir nokritusi no debesīm. Tie ir sodi, ko Eiropas kopiena ir uzlikusi dažādiem uzņēmumiem, kas pārkāpuši Eiropas Savienības konkurences likumdošanu. Un tad tīri loģiski būtu, ka šos nepieciešamos 19 miljonus mēs varētu ņemt no šīs summas. Un nevis teikt, ka tagad mēs ņemsim no kādām citām budžeta līnijām 2000 no 2011. gada budžeta līnijām kaut kādus līdzekļus, un tagad novērsīsim, izmantosim tos kā solidaritātes fondu Slovenijai, Horvātijai, Čehijai. Tāda ir šī politiskā problēma. Tā nav normāla situācija, tas visiem skaidrs. Tā nav politiski pieņemama situācija. Jūs varbūt atcerēsieties, ka sarunās ar padomi un komisiju par pirmo budžeta grozījumu mēs pieņēmām negatīvās rezerves izmantošanas principu, taču jau toreiz paziņojām, ka tas ir tikai pagaidu risinājums, kas daļai atrisina problēmu. Tā ir problēmas pārcelšana uz gada beigām. Tad mums ir jādomā pēc būtības, kā mēs finansēsim šos vajadzīgos izdevumus. Negatīvā rezerva rada atkal problēmas, ka ja būs kādi steidzami izdevumi, tad mums nav patiesa risinājuma. Un šī īstā problēma parādās tagad ar šo dabas katastrofu ar plūdiem. Pēc dažām nedēļām vai varbūt pat pēc dažām dienām būs atkal jaunas vajadzības, jauni neparedzēti izdevumi. Vai nu tā būs jauna dabas katastrofa, vai tie būs kādi politiski jauni izdevumi Eiropas Savienības iekšienē vai Eiropas Savienības tuvākajā apkārtnē piemēram, vidusjūras reģionā, vidusjūras dienvidu piekrastē. Tieši tādēļ mūsu sēdes sākumā es uzdevu jautājumu Eiropas komisijai par politiskajām saistībām, ko mūsu vadītāji sāk uzņemties un izteikt attiecībā uz demokrātiskajām pārmaiņām vidusjūras dienvidu krastā. Šīs ir tas brīdis, kad mēs vairs nevaram apmierināties ar kaut kādiem pagaidu risinājumiem. Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai šo politisko problēmu apspriestu atklāti, un to arī iesaka darīt mūsu referenti. Un daudz deputāti šajā komitejā arī viņu atbalsta. Es gribētu pateikties padomas budžeta komitejas priekšsēdētāja par to, ka viņa ir ieradusies šodien mūsu sēdē. Priekšsēdētājs kundze, vai jūs varētu mūs iepazīstināt ar padomas nostāju šajā jautājumā? Un pēc tam es aicināšu izteikties atkal ģenerāla sekretāru kungu, ģenerāla direktoru kungu, lūdzu. Paldies, Lamsār kungs, par to, ka devāt man vārdu. Varu jūs informēt par pozīciju padomē kas attiecas uz saturu. Kad mēs saņemam komisijas priekšlikumu, tad visi uh, budžeta komitejas līmenī uh, vienojās par šo te summu 19 miljoniem, bet uh, lielāko tiesu dalību valstis, un es vēlāk par to runāšu, par cik dalību valstis gribēja pilnībā izmantot pārvietojumu šai summai. Un uh, tāpēc Ungārijas prezidentūra uh, mēģināja rast risinājumu, proti mēs piedāvājam izmantot tās pozīcijas budžetā, kurā līdz 25. aprīlim uh, izlietojums bija ļoti zems. Viena trešdaļa no gada jau bija pagājusi, un uh, ir pozīcijas, kur uh, izlietojums bija tikai vienā procenta apmērā, uh, un 12% apmērā citā pozīcijā. Tātad mēs atradām tādas budžeta pozīcijas, un um, man jāatgādina arī, ka pagājušā gada beigās šajās budžeta pozīcijās uh, bija ļoti zems izlietojums. Tātad mēs izmēlējāmies trīs budžeta pozīcijas, kurās tas uh, nesagādās problēmas. Uh, Un tad mēs vērsāmies budžeta komitejā, un 24 dalība valstis pieņēma šo priekšlikumu. Tikai trīs dalība valstis atturējās. Un man jums jāsaka, ka pat šīs dalība valstis, kuras uh, ir iesaistītas šajo budžeta uh, grozījumā, nu ne jau Horvātija, protams, bet arī šīs divas valstis, Slovenija un Čehijas Republika, arī pieņēma šo priekšlikumu. Uh, 11. martā tas tika skatīts Korepērā un padomu to pieņems rīt no rīta. Tāda ir mūsu pozīcija. Es domāju, ka apsvērumi šeit visiem ir zināmi un daudz no jums jau arī skaidroja, ka dalībvalstis negrib sniegt jaunus līdzekļus, bet dalībvalsts uzskata, ka tā kā mums gada beigās vienmēr uh, Eiropas Savienības budžetā ir pozīcijas, kuras nav pilnībā izmantotas, nav jāprasa jauni līdzekļi, uh, bet mēs varam vienkārši atrast līdzekļus jau tagadējā budžetā, lai finansētu šīs vajadzības. Tas arī viss par to un par trešo budžetu grozījumu mums vēl nav pieņems lēmums ne Korneper, ne padomas. Uh, Uh, līmenī, un mums būs jānogaida, kamēr tas tiks pieņemts. Paldies, tas ir ļoti skaidrs. Tagad ģenerāldirektora kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribētu teikt, ka šīs uh, diskusijas ir nozīmīgas. Un uh, atbalstīt arī to, ko prezidentūra teica. No komisijas puses mēs domājam, ka ja mēs eh, izteicām šo, izteikt šo priekšlikumu, ka nav iespējas eh, pat laban eh, to atkārtot, tā tad mēs domājam, ka nav iespējas tagad vēl mazināt tās līnijas, ko, komi, ko padomu jau pieminēja, un pat ja šīs summas ir ierobežotas, mēs uh, nepiekrītam e, vai nesakojam šādam pamatojumam. Un otrkārt, nepietiekam izmantojam gada beigās. Es domāju, ka arī šeit ir, e, ir nu, nedaudz jādistancējas e, no notikumiem, jo budžets 2011. gadam saistību maksājumos ir 2,9% pieauguma piedzīvojis un vienlaiks redzējām arī, ka maksājumu profils pieaug un būtiski. Un no komisijas puses mēs neesam pārliecināti, ka neizpilde būt, būs tāda pati gada beigās, zinot, ka sākam no bāzes, kas daudz zemāka no pamata, kāda salīdzinot ar situāciju iepriekšējos gados. Un ir um, elementi, respektīvi viens, ko es gribētu pieminēt lai darītu jūs uzmanīgus uz šo elementu. Tas, tas ir izmaiņas, kādas uh, ir saistīts ar mūsu priekšlikumu. Brīdī, kad komisija izteica priekšlikumu uh, budžeta grozījumiem, numur divi, m, bija skaidrs, ka nu, nav uh, līdzekļu. Uh, maksājuma aprēķinās. Un situācija mainīsies un pavisam nesen mainīsies ļoti nesen sest, informāciju, ko saņēmām par iespējamu, gribētu teikt, pat drošu neizpildu 400 miljonu apjomā no 5 miljārdiem eiro, kas bija domāts ekonomikas atvesļošanas programmām. Paskaidrošu infrastruktūras projektu saņēmēju, daži no tiem nav um, lūguši iepriekšējo fin iepriekš finansējumu, kuru sagaidījām. Un iemesli ir saistīti vai nu ar banku garantijām, vai arī ar problēmām, kas ir saistīts ar vidas atļauju izsniegšanu, vai arī gluži vienkārši tādēļ, ka viņi nav saņēmuši formālu uh, atļauju investēt. Un tam vajadzētu novest pie tā, ka 300, uh, 57 uh, miljonu eiro būtu salīdzinot ar 2010. gadu vairāk. Un arī ar oglekļu uztveršanas programmām, kas šis projekts ir uh, atlikts Tas bija aptuveni 85 miljoni eiro un arī daži citi projekti. Arī par vēja, man liekas, enerģijas izmantošanu. Šeit ir dažādi, dažādi summas vēl iespējams. Nu, un kopā pārvedumi Attiecībā uz uh, inter, uh, viedās enerģijas izmantošanu, tas nozīmē, ka apmēram 400 miljonu eiro mums būtu pieejami, kas būtu izmantojami, lai finansētu to, uh, tas, kas ir nepieciešams un kas ir šajā budžeta grozījumā norādīts ar vienkāršu pārvietojumu. Un tāpat arī būtu iespēja izmantot uh, daļu no fondiem, uh, lai pārkreditētu fondas, eh, respektīvi summas, kādas nāk no negatīvās rezervas. Es saprotu, ka varbūt šajā mm, stadijā, nu, jūs varbūt eh, pārsteigt uzklausot tos skaitļus eh, no komisijas, bet, kā es jau minēju, ka tā ir informācija, kas ir nu, ļoti, ļoti nesen saņemta, un tā ir tāda uzticama. Un savukārt tā mm, ļauj mums izteikt šīs piezīmes. Es gribētu piezīmēt vēl to, ka no komisijas puses mēs saskaramies ar saistībām atbilstoši noteikumiem. Darboties atbilstoši noteikumiem un arī atbilstoši tam par jauniem resursiem, kāda ir noteikuma. Un tagad par budžeta situāciju. Tas, kas tika teikts, tas ir visnotaļ spēkā. Nākošo mēnešu laikā situācija noteikti būtu tā, ka tā um, novadīs pie citiem budžeta grozījumu projektiem, un tas ļaus uh, izmantot tos nepieciešams, kāda ir nepieciešama un kādi tie ir uh, definēti kopējā parlamentu un padomas uh, deklarācijā. Tas skar uh, šī. Uh, budžeta grozījumu finansējumu. Un tas paliek tāds saturisks jautājums diskusijām ar mums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, ģenerāldirektoru kungam. Es domāju, ka visi saprata, cik svarīgs ir šis paziņojums, ko ģenerāldirektors izteica. Tas būtiski maina situāciju attiecībā uz 2011. gada budžeta izpildi. Nav šaubu, ka tādējādi mums būs vēlreiz jāiedziļinās šajos jautājumos. Mēs runāsim par tiem vēlāk. Vēl Salvadors Garīga lūdzu vārdu. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. E, es gribētu uzdot vēl kādu papildus jautājumu ģenerāldirektoru kungam. Noklausījos viņa skaidrojumu. Viņš runāja par 85 miljonu eiro neapgūtiem līdzekļiem ekonomiskās atlapšanas plānam eh, oglekļa uztveršanas projektā tieši. Tad viņš runāja arī par vēja enerģijas projektiem, kas nav tikuši īstenot un tādējādi nav iztērēt līdzekļi. Es gribētu papildus informāciju par šiem jautājumiem. Proti, es gribu zināt, kāpēc šī nauda nav apgūta, nav izmantot, kur tas tieši ir noticis, kurās dalību valstīs kādas programmas nav īstenotas un kāpēc. Mēs taču vienmēr uzsveram to, cik ļoti ir nepieciešams atbalstīt šādu veidu investīcijas. Tagad redzam pretējo. Mēs redzam, ka dalību valstis nedara visu, ko tās varētu, ne finansiāli, ne arī kā citādi, lai īstenot šādus projektus. Tas mums noteikti jāzina, pirms mēs sākam veidot, veidot tālākās finanšu schēmas. Es ļoti augstu novērtētu, ja ģenerāldirektora kungs varētu sniegt papildus informāciju par šo fondu neizlietošanu, kāpēc tas tieši tā ir. Paldies, Garīgs kungs! Vēl viens jautājums, Lāslos Urjans to uzdos, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju tikai atgādināt jums, ka šīs te uh, oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas priekšlikums bija tāds uh, ad hoc priekšlikums, un mēs budžeta komitejā bijām nedaudz uh, satraukti, un mums bija spiediens to pieņemt. Uh, Tāpēc esmu ļoti apmierināts, ka tas eh, nav izrādījies īpaši veiksmīgs un nevirzās uz priekšu pārāk ātri. Es domāju, ka tas ir drīzāk dažu firmu interesēs nekā tiešām ab ekonomikas atvesļošanas interesēs. Tā bija daļa no ekonomikas atvesļošanas plāna, bet tur bija daudz jautājumu zīmes. Tātad šie pagaidu pēkšņie plāni vienmēr ir problemātiski, bet ir. E, Interesanti, ka Eiropas Savienība spēja rast uh, naudu šādiem ad hoc plāniem, kad ir, zināms, spiediens, bet nevar atrast daudz mazākas summas tiem, kas, kam tās tiešām ir vajadzīgas. Kavaljo kundze, lūdzu. Uh, add... Gribēju tikai piebilst, ka šis atlapšanas plāns, žēl, ka tas netiek tiešām pilnībā izmantots, jo tas būtu ļoti noderīgs, lai palīdzētu ekonomikai, bet no otras puses daļa parlamenta jau brīdināja, ka CCS nav pietiekami nobriedus tehnoloģija, lai uh, tajā eh, veidot tik daudz projektus. Mēs uh, finansējam virkni uh, projektu tehnoloģijā, kas varētu būt laba nākotnē, bet nav pietiekami nobriedus vēl šobrīd. Un mēs jau arī sagaidījām, ka šie projekti īpaši ātrus priekš nevirzīsies. Un mēs tagad redzam, ka tas notiek, ka ir vilcināšanās, un mēs jau paredzējām, ka tas notiks. Bet komisija izdarīja spiedienu, lai šie septiņi projekti būtu, un manuprāt, tas bija par daudz. Mēs uh, nevarējām uh, Tātad eh, mēs varējām varbūt finansēt drīzāk energoefektivitāte ēkās, kas būtu daudz ātrāk ieviešam projektu, lai taupītu enerģiju. Un, bet eh, es labprāt uzzinātu, kurš tad bija šis projekts, kurš nav bijis veiksmīgs un kāpēc. Paldies, tagad mūsu referents Rēmars Bēglūds. Eh, Jā, paldies, un uzreiz turpināt eh, to, ko kolēģi Kavaljo teica. Ja es atkal atgriežos pie tā, cik, eh, nu, burtiski akrobātiski mēs šo pakotni toreiz sastādījām un toreiz budžeta komitejā. Mēs izteicām dažas bāžas par to, vai, nu, tas ir tāds pamats, kas ir arī. Uh, tāds pamatots un vai šie projekti nav tā ātri sastādīti. Jā, nu, protams, ka arī oglekļu uztveršanas un uzglabāšanas projektā mēs esam pilotprojektu fāzē un um, reālās un lielās izmaksas, kā arī a, alternatīva attiecībā uz CO2, kas ilgtermiņā būs. Nu, tas ir jāizskatījā, protams, tas ir tā pareizi, bet cik tālu tas patiesi, kā e, alternatīva būs izmantojums, nu par to viedokļi ir ļoti atšķirīgi, un es gribētu no ģenerāla direktora dzirdēt tomēr. Nu, kāds ir laika aprēķins, ja mēs runājam par 400 miljoniem no e, e, ekonomikas atvesļošanas problēmām, ka, tas, ka šie līdzekļi būtu pieejami citiem, citām budžeta, teiksim, programmām? Nu, tas mums galīgi nemaz. Uh, nepazīst, nepalīdz arī par budžeta grozījumiem un par pārpalikumiem. Bet, nu, tālāk padomājot, mums pēc tam jārunā par ITER jautājumu un arī par komisijas priekšlikumu, piemēram, no septītās pētniecības ietver programmas līdzekļus izmantot. Es domāju, ka būtu nozīmīgi no komisijas puses zināt, kā projekti ekonomikas atvesaļošanas pakotnē attīstīsies. Un no komisijas puses ne tikai kad viņi saņems šādas paziņojumus, bet nu, kad arī skaidri skaidri tiks publicēti un teiks, ka līdzekļi netiks izmantot, netik, nebūs vajadzīgi. Un kad tos varēs izmantot citiem budžeta uh, mērķiem un iespējams uh, ja nu, tajā gadījumā, ja budžeta iestāde būs gatava atbalstīt šādas izmaiņas. Paldies, tagad nākošā runātnē Jukar Hauga. Paldies, nu, ja jau mēs uzdodam jautājumus, tad arī es uzdošu vienu. Toreiz, es ļoti labi atceros, balstoties uz balsojumiem, ko mūsu kolēģi ITRE un ENVI komitejā teica, teicām, ka līdzekļi, kas netiks izdoti, uh, ne tikai, teiksim, tiks atmaksāt atpakaļ, bet ies uz tā teiktajām viedajām pilsētām. Nu, uz maziem projektiem, kas daudz ātrāk var tikt izmantot. Un cik tā tālu mēs esam šeit nonākuši? Mēs taču nevaram vienkārši, nu, attīstīt idejas, kā mēs par jaunu sadalumu līdzekļus, ja mēs visu to iepriekš jau esam, nu, tā kārtīgi atrisinājuši. Komisijai taču tagad vajadzētu tieši šajā virzienā strādāt. Très bien, je vous remercie. Alors... Ļoti labi, paldies. Neviens puses jautājums ģenerāla direktora kungam. Es domāju, ka tā jaunā informācija, ko viņš mums sniedz par uh, kredīta nepilnīga izmantošana, daži 2011. gadā dažās uh, pozīcijās, kas ir sastīts ar uh, budžeta, uh, ar uh, ekonomikas atvesļošanu. Un tas būs pamats arī budžeta grozījumiem. Un uh, arī politiski, kā tad mēs šo skatāmies saistībā ar otro un trešo uh, projektu, par kur um, runājam budžeta grozījumiem. Un gribētu saistīt to, ko kolēģi teica attiecībā uz ekonomikas atvesļošanas plānu izpildi. Daži uzdev ļoti precīzes jautājumus par dažādiem projektiem, kā piemēram CO2 uztveršanas, oglika uztveršanas uh, projektiem. Jums varbūt nebūs uzreiz tāds jautājums uz šādu tehnisku jautājumu, bet, nu, katrā gadījumā jūs noteikti mums mm, to sagatavosiet sniegsim, bet, nu, katrā gadījumā papildus tam par šādu projektu projām, nu, man liekas, ka nākošo mēnešu laikā uh, vajadzētu apkopot uh, tas, kas ir bijis pieņemts 2009. gadā par ekonomikas atveļošanas programmām un kā tas gadu laikā ir attīstījies 2009., 2010. un 2011. gadā. Jūs atcerēsieties, ka uh, Eiropas Savienības padomi pieņēma lēmumu par ekonomikas atvesļošanas plānu, kas bija papildus 27 nacionālajiem ekonomikas atvesļošanas platiem. Uh, Un plus šis uh, plāns, ko piedāvā Barozo kungs, 5 miljārdi eiro, nu, tas bija tā kā 28. Nu, tā kā vilciens ar 28 vagoniem. Un būtu interesanti pēc diviem gadiem vienkārši izvērtēt, kas uh, ir patiesi šajā uh, jautājumā, kas ir izdots, uh, kādi vagoni tad ir nonākuši stacijā laikā, kādi ir noskrējuši no uh, sliedēm, un kur tad ir tie, kas nekad nav izkustējušies no vietām. Tas ir nozīmīgi arī nākotnē. Es pat... Tātad mēs gribētu nākotnē budžetu un politikas budžeta jautājumā daudz efektīvāk radīt, nu vai no vienas puses ekonomiku uh, veicināt, vai arī tā kā no pagājušā gada, lai uh, samazinātu deficītu. Ja mēs konstatēsim, ka no brīža, kad ir pieņemts politiskais lēmums līdz brīdim, kad ir konkrēta izpilde notikusi, uh, ir tik ilgi laiks pagājis, ka ekonomiskie apstākļi ir pilnīgi mainījušies, uh, un ka politiskam lēmumam, eh, un ka tādai, teiksim, politiski lēmumu sekošanai būtu pretēja ietekme nekā sākotnēji domāts, un vajadzētu salīdzināt to ar uh, lēmumu izpildi nacionālā līmenī, kad, uh, un lēmumu pieņemšanu nacionālā līmenī un izpildi, un uh, kopienas līmenā. Vai nacionālā līmenī tas ir ātrāk vai lēnāk, un vai tas ir atšķirīgi um, dalību valstīs un reģionos? Es domāju, ka tas nav īsti mūsu šodienas galvenais temats, bet Informācija un uh, i, tas, ko mums komisija šodien stāsta, mums tam vajadzētu mūs rosināt uzdot šos jautājumus arī nākotnē. It īpaši arī uh, gatavojot nākošu daudzgadu finanšu perspektīvu. Un to saku arī uh, mūsu referentu klātbūtnē par uh, finanskatīšanu. Ģenerāldirektāra kungs, nu jūs nu burtiski tā teatrāli uzstājāties šo pēcpusdienu. Tā mierīgi un uh, klusi runājot. Bet, nu, jūs redzat, ka ir dažādi, teiksim, noskaņojumi mūsu vidū bijuši. Nu, mēģiniet tad atbildēt uz tiem. Don. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs jau teicāt, ka tad, kad šī uh, ekonomikas atvesļošanas programma Eiropas līmenī tika sākta. Mūs, mūsu uzdevums bija sākt investīciju uh, projekts. Un, protams, ka investīciju jomā tā atjaunošana, kāda ir, ir pilnībā atšķirība uh, no tās, kas ir patēriņa somā. Tur um, rezultāti ir daudz ātrāk bijuši, un uh, PVN ir uh, samazinājušies. Uh, to mēs redzējām dažās dalībvalstīs. Bet es gribētu labot vienu uh, tādu nepareizu iespaidu. Sākumā tas, kas uh, skar vē, uh, saules, ne, vēja enerģiju, satvainojas vēja enerģiju, nav, netiek runa par neizpildi, bet gan vēja enerģijā ir tā, jomā šajā jomā ir tā, ka maksājumi daudz ātrāk tiek veikt nekā uh, līdz šim 5 miljoni, es gribu teikt. Un 36 miljoni jāpieliek klāt, kas skar fondus uh, enerģētikas efektivitātes jomā. Tā tad ātrums uh, ieviešanā ir daudz ātrāks nekā ir bijis uh, plānots uh, sākotnēji. Un otrkārt, par infrastruktūras uh, projektiem, kas, kuros nav prasīts uh, sākotnējs finansējums. Es neteicu, ka šie, no šiem projektiem uh, pilnībā ir atteikušies. Grafiks maksājumiem šiem projektiem ir atšķirīgs no tā, kāds ir bijis plānots. Un mēs visi zinām, ka nu, ir tādas ļoti lielas un smagas uh, procedūras bijušas sākotnējā fāzē. Uh, daudz darba inženieru veids un maksājumi attiecībā uz infrastruktūru un materiālu ir tādu, nu, ilgāku termiņu vai novēlošanos. Un mēs redzam, ka ir tādi datumi, ka no celtniecības atļaujas ir izsniegts, bet vides atļaujas vienai vai otrai sabiedrībai un arī vidas dažādas organizācijas un mm, dalība valstīs ir dažādas organizācijas, kas darbojas. Un, līdz ar to darbu grafiks ir nedaudz atšķirīgs. Šeit neiet runa, runa, es runāju par 357 miljoniem eiro saistību maksājumos. Uh, Tas, uh, nozīmē, ka mēs neatgrie... tas nenozīmē, ka mēs neatgriezīsimies pie šī jautājuma un ne 2012. gadā, bet tie ir vienkārši tādi, kas nav šogad izmantoti. Tādēļ, ka ir novēlošanās darba izpildē un pat arī tāpat kas uh, ir sas, sakāms par CO2 uztveršanas uzglabāšanas projektiem. Uh, pašreizajā situācijā ir nu atlikšana. Tas nenozīmē, ka tie ir pārtraukti vai apstādināti. Es domāju, ka jānovērš ir nu, nesaprašanās, jo, jo ilgāk mēs runājam un mēs runājam par neveiksmīgu uh, šo um, ekonomikas uh, atvesļošanas projektu, tie tikai 8% no, no uh, 5 miljardiem, tie 400 miljoni. Uh, Tā ir tikai no nu, tāda, zinām, procents. Un, un tagad par budžeta um, procedūru, par tehniskiem jautājumiem. Mēs iesniedzām budžeta grozījumu jautājumiem, kas ir saistīti ar steidzamiem jautājumiem, piedāvājam pārnesums, lai tie būtu pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu uh, grozīt uh, šo um, projektu. Un, kā jau tikko teicu, ir jāstod jautājumu par pieejamību, kas skar negatīvo rezervi. Un uh, aizvien vēl mēs vēl uh, plānojam un uztaram tādas citas operācijas uh, solidaritātes fondā. Un tās var novest uh, pie tā, ka mēs uh, drīzāk pārnesums piedāvājam nekā budžeta uh, grozījums, jo tādi varbūt ātrāk uh, veicami jo daži no šiem jautājumiem jau ir nu, ilgu laiku bijuši vērtējumā un jā, skatījumā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, priekšsēdētājs, saka e, runātājām, un tagad aicinu atkal referenti izteikt secinājumus pēc šīs viedokļa apmaiņas. Secinājumi. Es nezinu, vai mani secinājumi apmierinās kādu no klātsošiem, ieskaitot arī mani pašu. Man šķiet, ka mēs dodamies taisnā virzienā uz konfliktu Ceru, ka varēsim rast labu risinājumu un izvairīties no tādas frontālas sadursmes, jo šāds konflikts varētu kaitēt mums visiem. Man šķiet, ka ir jauna un būtiska informācija par budžeta izpildi. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tas, protams, rada ļoti daudz jaunu jautājumu. Viens no pamatjautājumiem tomēr paliek Proti, kad beidzot padome vēlēsies atklāt svaigus naudas līdzekļus mūsu rīcībā, es domāju, ka tagad ar solidaritātes fondu, fondu mobilizāciju tāds ir izdevīgs brīdis to darīt. Būs tiešām kādas situācijas atkal, kad šis budžets nevarēs apmierināt mūsu vajadzības. Tas ir tas pamatjautājums, bet tālāk par budžeta apguvi un par padomas priekšlikumu pārvietot līdzekļus atkal solidaritātes fonda maksājuma sadaļā. Es domāju, ka par šo priekšlikumu vajadzētu debatēt vairāk, jo ir vairāk neatbildēti jautājumi. Mēs runājam par neizmaksātajiem līdzekļiem laika posmā līdz 2006. gadam joprojām ir neatbildēti jautājumi starp komisiju un dalību valstīm, cik liela daļa no pieprasītajiem līdzekļiem vēl tiks izmaksāti. Tāpat arī mēs nezinām, cik no šiem, tie ir tikai provizoriski skaitļi, ko jūs šeit pieminat par neapgūtiem līdzekļiem. Tie ir, tās ir tikai prognozes 2011. gadam. Es šobrīd neizslēdzu nevienu risinājumu. Mums ir jārunā par dažādiem scenārijiem. Viens no tiem ir jaunie naudas līdzekļi, fresh money. Es ceru, ka padome arī apsver visus scenārijus. Mums ir skaidri jāizsver, kāda būs ietekme katram no tiem. Mums ir jāparūpējas par to, lai programmas netiktu aplaupītas Mums ir vairāk jārunā par šiem jautājumiem. Man priekšā kalendārs, tāpat arī priekšsādātājiem ir kalendārs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu mākslīgi kaut kā vilcināt šo procesu. Un tomēr ir atkal jāizdara secinājums, ka ir nepieciešami jaunie svaigie naudas līdzekļi, kas būs jāmobilizē agri vai vēlu, un es domāju, tie būtu jāmobilizē tieši ar solidaritātes fondu. Paldies! Paldies, referents kundzei! Tātad, kolēģi, ja mēs runājam par budžeta grozījumu projektu numur divi, tad Krolas kundze mums teica, ka padoma rīt pieņem, so, pieņem šo savu lēmumu attiecībā uz to par trešo budžeta grozījumu. Padoma vēl nav nospraudusi savu laika grafiku un kalendāru, kad notiks vienošanās pieņemšana. Eiropas komisija šodien mums sniedz jaunu informāciju. Šai jaunai informācijai noteikti būs ietekme uz maksājumu sadaļu 2011. un 2012. gada budžetā. Žonžāna kungs, tātad komisijas ģenerāldirektors, norādīja, ka tas nozīmē, ka vai nu būs jauns budžeta grozījums 2011. gadam, vai arī būs līdzekļu pārvietojumi 2011. gadam. Attiecībās 2012. gadu arī būs vai nu pārvietojumi, vai arī grozījumu vēstule, par kuru būs jābalso šeit parlamentā. Šobrīd ir pāragri vēl zināt, kāds būs līdzekļu sadalījums starp šiem diviem gadiem un starp šīm dažādajām procedūrām. Man šķiet, ka būtu labi, ja komisija pēc iespējas drīzākā laikā mums vai nu iesniegtu formālu priekšlikumu par budžeta grozījumu vai par pārvietojumu, vai arī ar neformālas informācijas palīdzību mums darītu zināmu to, kāds ir šis maksājumu sadalījums. 2011. gadā neapgūto līdzekļu pārvietojums uz 2012. gadu un vairāki kolēģi arī šeit izteica, ka vajadzētu sniegt arī sīkāku informāciju par šo te aizkavējumu līdzekļu apguvē. Mums ir divi referenti. Uh, budžeta izpildes jautājumos un solidaritātes fonds jautājumos, tātad Sidoni un Raimons Bēge eh, vēlētos saņemt šo papildus informāciju, lai vajadzīgajā brīdī nāktu klajā ar jaunu formālu priekšlikumu. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, jau pirms vairākām nedēļām mēs kā parlaments, kā budžeta komiteja padomē esam teikuši, ka mums ir nepieciešams pamatīgs debates un vienošanās par 2011. gada budžeta izpildes veidu. Uh, un arī mēs aicinām padomi ievērot papildus deklarāciju, kas tika pieņemta decembrī. Ungārijas prezidentūra ir ļoti aktīva, taču tai diemžēl neizdod šīs debates e, turpināt tik ātri, kā mēs vēlamies. Ceram, ka Polijas prezidentūra varēs šo te, šīs te debates novest līdz galam. Ja nav citu komentāru, tad es gribētu pateikties abiem referentiem un ierosinu, ka tagad Raimers Bēge varētu mūs iepazīstināt ar desmito darba kārtības punktu proti 2007. un 2013. gada daudzgada finanšu schēmas pārskatīšana. Šo schēmu nesen ir piedāvājusi Eiropas komisija, un šodien runāsim tieši par papildus vajadzībām, lai saktu ITER projekta izdevums. Jūs zināt, ka pagājušo nedēļu budžeta komitejas delegācija devās uz Kadarašu, Francijā, kur tā tad atradīsies šīs te ITER projekts, pētniecības centrs. Un mūsu delegācija tur saņēma ļoti interesantu informāciju, kas mums ļoti nodara. Raimer, tu kā referents mums varētu prezentēt šo ziņojumu un visu šo jautājumu. Lūdzu. Paldies, es pavisam īsi varu uzstāties dokumentos. Jūs redzat skaitļus par šo jauno mēģinājumu ITER pēcfinansējumam jaunajā situācijā. Mēs mēģinam sakārtot pamatu un balstamies uz to, kas no padomas pagājušajā gadā tika pieņemts un ko padomi ir lēmus eh, par finansējumu līdz 2020. gadam, kas starptautiski kā tāds uh, uh, simbols kā zīme tika noteikts un um, apstiprināts. Un es atgādināšu, ka būtu labi, ja runa iet par šādiem mm, startautiskiem solījumiem, ka komisija un padome varbūt nedaudz intensīvāk padomāt par to, vai tas, ko mēs pagātnē, piemēram, esam ar mm, Ferrero Valdner komisāru un tā, uh, kolēģiem no ārlietu un budžeta komitejas. Uh, darījuši, ka proti pirms um, tiek izteikts solījums starptautiskā līmenī, ka um, tiek diskutēts ar mums kā budžeta uh, iestādi par to, cik liels saistības var uzņemties un nevis uh, sākumā izteikt šādas solījumus un pēc tam domāt, ka nu, tas viss uh, varētu uh, tā notikt. Šis laiks ir pagājis. Un pat. Uh, Ja pagātnē um, parlaments pozitīvi pret ITER izturējās, uh, summa ir par lielām summām, un tad vajadzētu nu, tādu, tādu labu darbu aizsākt, mm, kas nu, nebūtu viss vienpusēji no komisijas puses un no, tikai no padomas un no komisijas. Nu, un tad arī vēl ir situācija tāda, kāda ir decembrī, ka mēs nevarējām rezultātus sasniegt, un komisija no pirmās kategorijas tad no 1A izdevuma rubrikas 650 pieauguma 2012. un 119 miljonus 2013. gadam pieaugumu, un tad saīsinājums otrajā un piektajā izdevuma kategorijā 2011. 840 miljonu. Un tas, kas 15. darba kārtības punktā tiek diskutēts par Eiratomu, Šeit septītās ietver programmas izmaiņas 100 miljonu 2012. gadā un 360 miljonu 2013. gadā. Un šajā izpratnē priekšsēdētāja kungs es tomēr gribētu uzklausīt, kā delegācija, kas devās uz Kadarašu, vērtē situāciju, kā attīstās šis projekts kā ir jāatrisina vēl eksistējušās problēmas, kāds ir iespējams mm, priekšlikums, un pēc tam tad es izteikšos. Un, un protams, arī mm, saistībā ar pieredzi, kāda ir ar šo projektu, ir nozīmīgi, lai politiskās grupas man kā referentam dot arī tādu ievirzi, kurā virzienā mēs um, varam veidot mūsu uh, sarunu pozīciju. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, cette... Paldies, um, referenta kungs. Tātad delegācija, kas devās uz Kardešu, tā bija budžeta komiteja un budžeta kontrolas komiteja un to vadīja mūsu kolēģi Anna Jensene, kas ir um, nu, tāda ļoti zināma speciālista budžeta jautājumos. Anna, lūdzu. Well, thank you. Well, I'm... Paldies. Es neesmu kodola jautājuma speciāliste, bet es domāju, ka tiem, kuri devās uz kadarašu, bija ļoti interesanta pieredze. Uh, Mēs mūs ļoti labi uzņēma, ITER to bija ļoti labi sagatavojuši šo vizīti, un arī viedokļu apmaiņa ar vietējiem bija ļoti labi sagatavota. Tāpēc gribētu vispirms īpaši pateikties sekretariātam un jums, priekšsādātāji, par visu paveikto darbu, lai sagatavotu šo vizīti. Tas viss bija ļoti labi organizēts, pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka arī ļoti noderīgs bija šis apmeklējums. Protams, ka bija daudz dažādas diskusijas par uh, to, kādas nākotnē būs vajadzības šim projektam un arī par kontrolas jautājumiem, jo tā bija uh, jauktā delegācija gan budžeta komitejas, gan budžeta kontrolas komitejas uh, deputāti tajā bija. Bet es domāju, ka Mums tagad ir daudz labāks priekšstats par to, kas notiek, pat e, ja mums varbūt nav pilnīga aina. Jautājums, kas ir saistīts ar e, šo projektu, kas mani pārsteidz, ir tas, ka tas ir ne tikai projekts, kur tiek skatīts jaunas tehnoloģijas, bet tas ir pētniecības projekts. Nav zināms, kad būs panākti rezultāti, ir dažādi riski. Uh, un ir arī pamatot iemesli, kāpēc ir šīs augstās izmaksas. Tas ir tāpēc, ka ir jaunas tehnoloģijas, jauns dizains, e, tagad kopš 2008. gada ir zināmas jaunas detaļas, ir e, e, tagad zināmas vairāk un labāk var saprast, kādas būs patiesās izmaksas. Bet pārsteidzoši ir arī tas, eh, kāda tad ir ITER eh, struktūra, ko tas nozīmē projektu pārvaldības izpratnē. Tātad tas ir daudz nacionāls projekts. Tur ir vēl citas sešas puses bez Eiropas Savienības, ASV, Krievija, Ķīna, Indija un Dienvidkoreja. Nezinu, vai kādu neaizmirsu. Jā, Japāna, arī Japāna. Un tas nozīmē, ka dažkārt ir sarežģītāk pārvaldīt šādu milzīgu projektu un runājot par uh, maksājumiem, uh, daudzi partneri dos ieguldījumu uh, līdzekļos, tātad sniegs savas iekārtas, tās piegādājot, un tad var rasties problēmas, tad, kad sāk likt visu to kopā. Vienmēr ir sarežģīti šos starptautiskos projektus tā pārvaldīt, lai viss būtu kārtībā, viss būtu labi strukturēts un skaidrs. Bet mums tika apliecināts un uh, To varēja arī saprast pēc oficiālām diskusijām un neoficiālām diskusijām, kas bieži vien arī ir ļoti interesants, bija tas, ka ir veiktas milzīgas pārmaiņas tieši pārvaldības jomā, un tagad viņi eh, cenšas tādu normālu projektu organizāciju īstenot un politiskāku Uh, skatīt lietas, tas ir nedaudz atlikts dibentlānā. Pirms mēs devāmies uz turieni, mums teica, ka mēs redzēsim tikai bedri zemē, bet, nu jā, ja tā arī bija, bet uh, bija arī citas lietas, kas notika, tiek uh, būvēts ēkas, un mēs redzējām arī, ka Francijas puse kāda rašā arī ir ļoti vērtīgi. Uh, ieguldījumu dot, jo viņiem ir būtiskas zināšanas gan uh, kodola šķelšanas, gan uh, kodola sintēzes jomā, viņiem ir daudz ekspertu, un uh, viņi arī izstāstīja, kāpēc Kadarašu izvēlējās par šo atrašanās vietu, jo daudz lietas tiek darīts uz vietas, un lai nodrošinātu, ka būtu laba infrastruktūra šādam pasākumam, šādam projektam. Runājot tagad par budžetu un par to, kas notiktu. Uh, 2013. un 2012. gads, eh, par to mēs tagad diskutējam, Raimer, un tad ir daudzgadu finanšu schēma, jeb DFS, kur uh, padome ir solījis 6,6 miljārdus eiro, kas. Uh, ir tas, kas tiek lēsts, ka būs nepieciešams. ITER patiesībā aicināja vēl papildus šiem līdzekļiem paredzēt ārkārtas rezervi 600 miljonu eiro apmērā. Un varētu teikt, ka ņemot vērā neskaidro situāciju, o, varbūt, ka tāpat nav slikta ideja, bet to padomu nosvītroju. Un, protams, mums ir jāapsver šie 6,6 miljārdi Sura komiteja arī runājot par 2020. gada termiņu. Bet tagad, protams, ir šie tie 1,4 miljārdi eiro, kas ir samazināti līdz 1,3 miljārdiem eiro 2012. un 2013. gadam. Varētu domāt, ka ITER pārvaldības līmenis uh, tagad ir ietaupījuši un atraduši, kur var samazināt izdevumus par vienu miljārdu, ka tagad ir tāds sarūknājums, ka viņiem padomu teica, nu tad jau jums viņus nevajag šo vienu miljārdu un samazināja finansējumu. Tātad tas īpaši neiedvesmo. Uh, Uh, tātad, ka ja tiek rāst ietaupījums, tad uzreiz padomu saka ļoti labi, tad mēs ņemam šo naudu atpakaļ. Bet šobrīd tiek daudz kas darīts, un viņi uh, plāno, ka varētu iztikt ar šiem 1,3 miljārdiem eiro. Kas tika teikts, ko teica komisija? Komisija aicināja rast mums eh, ar izcinājumu ātri. Viņi teica, ka vislabākais būtu pirms vasaras rast risinājumu. Es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši, un to es arī viņiem teicu. Un teicu arī to, ka iemesls, kāpēc tas viss ir apstājies, ir nevis tas, ka Eiropas parlaments ir pret šo projektu kā tādu, nevis tāpēc, ka mēs neatzīstam, ka 1,3 miljārdi būtu vajadzīgi, bet tāpēc, ka ir šī diskusija starp parlamentu un padomi par elastību. Iemesls, kāpēc tika pausts aicinājums rast risinājumu uh, vēl pirms vasaras pārtraukuma bija tāds, ka ja nav skaidrības par to, ka 2012. gada 1. janvārī šie papildus līdzekļi būs pieejami šajā pozīcijā, tad uh, džet projektam uh, apvienotajā karalistē uh, būtu uh, jāraksta uh, cilvēkiem uh, vēstules, tiem, kas strādā pie džet projekta, ka viņi varētu tikt atlaist sākot ar 1. janvāru. Uh, tāda ir apvienotās karalistas likumdošana, cik es zinu. Protams, mēs varam viņiem pateikt, mēs nedomājam, ka jūs atlaidīs, bet man, mums jūs ir jābrīdina. Un bailes, protams, bija par to, ka daudz no šiem ļoti uh, Uh, augstkvalificētiem inženieriem, kas saņem šādas vēstules, meklēt citu darbu, kur viņi būtu drošākā situācijā. Tātad tādā veidā, kā tas mums tas bija izskaidrots, tas bija aicinājums rast risinājumu ātri. Nevis tāpēc, uh, ka tas skar kadarašu, bet uh, ka ir skarts džet projekts, kas arī ir daļa no visu šī projekta, un tas ir džet projekts eh, apvienotajā karalistē. Tātad tie signāli, kurus esam saņēmuši, saņēmām arī eh, šo kopējo pozīciju no delegācijas par rezultātiem, kur tiek uzskaitīts eh, tātad. Uh, pārdomas par ITER projektu. Es nezinu, vai uh, to var apstrīdēt, bet es to ieteiktu, un tur arī tiek uzskaidīti nosacījumi, kādus mēs no budžeta un budžeta kontrolas komitejas puses uh, redzam, un uh, uh to mēs arī pasakām. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Anna! par šīs delegācijas secinājumiem rakstiskajā veidā. Šodien mēs runāsim ar koordinatoriem. Tiklīdz secinājumi būs tapuši, tad rīt no rīta visi deputāti tos saņems. Citi delegācijas locekļi varbūt grib papildināt Annas Jensens teikto lūdzu Inge un Greslu lūdzu. Nu, tikai vienu teikumu budžeta kontrolas komiteju. Nu, protams, ka vēl ir daudz, kas tas dažlaps jāpaveic. Arī ITER. Uh, jautājumā, piemēram, mm, ITER regulā par norādi uz uh, faktu, ka komisijas iekšējais audits uh, arī būtu atbildīgs par to, to budžeta kārtību pavisam saka, un 85. pāns, bet uh, padomas regulā, nu, izliekas, ka nu, tāds iekšējais audits it kā nemaz neeksistētu, un ir skaidrs, ka uh, um, iekšējiem auditam jābūt pilnībā rīcības spējīgam un ITER organizācijai tam arī jāpakļaujas un tas ir jānoskaidro un tam jābūt pilnīgā skaidrībā un tas jāietver arī pakotnē pirms nu, mēs tad kaut ko veicam. Merci. Inge. Paldies, Inga. Uh, eh, Garīs kungs, lūdzu. Um, es gribētu vēl papildināt ar pāris punktiem kolēģi teikto jo es eh, mēģināju jautājumu, kur varētu būt nākotnes budžeta riski. Veids, veids to daudz kārt un ir pāris tādi, par kuriem pat labāk nemaz nereiķinamies, bet, nu, jāpieņem, ka tie agrāk vai vēlāk mūs sasniegs. Delegācijā to ļoti skaidri varēja redzēt. Nu, pirmais punkts Jensens kundze uz to norādīja, ka daudzi no starptautiskajiem partneriem viņu uh, um, pienesumu ITER projektam dod uh, nu, tādās lietās uh, taustāmās, proti kā lielas mašīnas. Un pat labam uh, nu, tiek skaidrots, un nemaz nav skaidrs, vai detaļas no Japānas, kas nāks, vai tās uh, saulēcīgi varēs tiks piegādātas jo ražošanas iekārtas, kas ITER uh, detaļas piegādā, uh, tās uh, eh, zemestrīce ir skārusi. Zemestrīce šajā delegā... zemestrīce jautājums bija nozīmīgs šīs delegācijas braucienā, jo ITER uh, uh, iekārta to komisijas uh, tā sauktais stress tests arī pārbaudīs, un tā rezultāts nu pilnīgi nav prognozējams, vai pavis, pēc tam atkal būs kaut kādi jauni noteikumi, piemēram, attiecībā uz zemestrīču pretošanās spēju un drošību. Jo Aix-en-Provence un uh, Provence kopumā nu, nav tāds reģions, kas būtu pilnībā drošs pret zemestrīcēm. Un ievērojot to, man likās relatīvi interesanti uzklausīt to, ka nu vispār ir tikai divas vietas Eiropā. Uh, kas tika testēti kā ITER projekta izvietošanas vietas, un zemestrīces drošums nemaz netika izvērtēts, un nākošais punkts neviens nezina, kādas būs izēvilcēls, proti um, cenu kalkulācijas, uz kurām balstamies. Tagad izmaksās, ievērojot izēvielu cenu kāpumu, šis aprēķina pamats nav droši, tātad šis 600 miljonu rezervu to varētu tad kompensēt, bet padomu to nav piekritusi, un tā kā Jensens kundze pareizi teica, tajā brīdī, kad administrācija mēģina taupīt, šī nauda netiek atstāta projektā, kas varētu um, kompensēt tādas cenas maiz, uh, svārstības. Un tā tas nedrīkst turpināties. Un nākošais. Uh, mēs bijām liecinieki protestiem uz vietas, nu varbūt, ka ne ļoti um, plašiem, bet nu ļoti skaidriem, tā kā es domāju. Lūdzu. Nu, skaidri redzams, man liekas, ka ir tas labais, tas kārtais apzīmējums Nu, ja kāds skrien mums pakaļ un protestantu, man liekas, ka tas ir, ka tas ir jāapraksta. Nu, tā tad laiks ir pagājis, kad Francijā vairs um, nav protestu pret uh, kodoliekārtām. Un es domāju, ka nu, vēlreiz vajadzētu izvērtot to, ka projekta kavēšanās. Kā ir iespējama, protestēļ arī, un tie skaitļi, kāda ir izmaksās, un, un viena gada kavēšanās varētu paaugstināt projektu par 100 miljoniem. Nu, kā budžeta kontrolas komitejas skatījumā jāsaka, ka pārvaldes struktūram ir ļoti sarežģīta, un dažas pārvaldības problēmas var mūs vēl sasniegt. Un tas varētu būt arī izmaksu risks Nu, kopumā, manuprāt, ir trīs tādi ļoti skadri un divi tādi drīzāk tādi mainīgi faktori. Nu, Parīt ir tādēļ mans norādījums komitē būtu, ka mēs diskutējam par 1,3 miljardiem par to, kā tiek izmantot un izmantot Līdz ar to nu, nav teikts, ka tas arī ir galīgais cipars. Es domāju, ka mums ir vienkārši jāpadomā diskusijās, ka ir vēl potenciāls izmaksu pieaugumam, kas tad atkal radīs diskusijas. Merci, mon cher collègue. Paldies, godātais eh, kolēģi Monika Holmaier, lūdzu. Es tikai gribēju uh, vēl ko citu um, par šo delegācijas viziju. Uh, un par ITER projektu un uh, kodolsinties reaktoru. Pirmkārt, protests, nu, es tos tā neuztvēru. Tas tiešām bija tāda ļoti, nu, kā lai saka, maza grupa, bet, nu, ļoti skaļa. Viņi bija labi ekipēti, lai uh, no aizmugurs, teiksim, skaņas efekts razotu. Bet, nu, jāsaka, ka mm, ne pieļaujam e, kodola reaktors un kodola saplūšanas tehnoloģija. Viņi visus tā kā mm, saprat, ka tas ir pilnīgi viss tā kā viens. Es sapratu, ka tās ir pilnīgi dažādas tehnoloģijas ar dažādu pieeju. Un manā skatījumā skaidri redzams bija tas, ka menedžmenta centieni un uzlabojums menedžmentā ir nu vismaz skaidri redzams. Un otrs jautājums. Un tad, kad, nu, teiksim, vadība ir uh, izmainīta, uh, tad es domāju, ka nu, ne tikai vadība, bet arī procesi ir jāmaina. Un mēs tagad tieši šajā procesā atrodamies. Un tas, ka mēs kā budžeta komiteja, mēs nevaram sagaidīt to, ka izpētes projektā mums ir tāda ilgtermiņa drošība izmaksās katrā detaļā to mēs nevaram sagaidīt. Un mana vēlme bija, lai nu vismaz nākošo piecu gadu laikā mums būtu tāda relatīva drošība, bet kas pēc pieciem vai desmit gadiem būs ar kodola uh, saplošanas tehnoloģiju. Un tas ir tāds ilgtermiņa projekts un tas um, ne uz 10, ne uz 20 gadiem, bet no aptuveni 50 vai 70 gadu laika periods tiek skatīts, lai patiešām šī kodolsintēze varētu būt izmantot no fizikā, tad um, attīstība būs virsījusies uz priekšu. Un man jau liekas, ka nu, ir tāda zinām attīstība uz priekšu un gribētu uzsvērt vēl to, ko Greslis uh, kundze teica. Ļoti nozīmīgi ir rūpniecībā, lai būtu tāda apjomīga kontrola, lai uh, tas pavadītu uh, procesu proti plāns un attīstība, kur attīstība nav vienmērīga, kur nav uh, un kas paveicies. Uh, un kur tad arī nu, tas vadības struktūrās tad nebūtu uh, veicies tā, kā vajadzētu, un regulāri tādu paziņojumu mm, un, un audits tiktu veikt nevis audita pēc, bet vienkārši, lai izmaksas plānotu, lai realizētu iepriekšēju plānojumu, lai redzētu šo plānojumu un lai arī konkrēti mēs uh, zinātu, kā tas attīstās, lai mēs kā budžeta komiteja saņēmu tādus ļoti uzticamus datus. Uh, lielu projektu ietvaros, bet tas, kas ir um, skaidri pasakāms arī mums pašiem, mēs nedrīkstam pārāk ilgi kavēties, jo arī citi iet pa šo ceļu. Un uh, viņi ir uz ceļu, kur mēs varbūt tā neatbalstam. Ķīnieši izvēlējušies citu konstrukciju, un manā izpratnē uh, um, tas ir daudzkārt uh, bīstamāk to, ko viņi dara. Arī amerikāņi um, strādā un redzam, ka šeit ir intereses arī citas šajā laukā. Līdz ar to man liekas, ka mums kā Eiropiešiem vajadzētu būt spējīgiem šādu projektu sākt un arī finansēt. Un 27 dalību valstu uh, vidū tas ir relatīvi dārgs, bet nu, tomēr pārskatāms. Un ja mēs tiešām šā sāksim šo darbu un ar šiem kontrols pasākumiem, ja mēs tāds varētu izmantot, nu tad tomēr arī daudz, kas jau būtu realizēts. Un no manas puses es gribu teikt, ka arī personāla plānošana ir jāveic. Franks Prisko Tikai ierobežot skaitu gadu ir mūsu rīcībā un vajadzētu jau tagad sākt domāt, ko mēs darīsim tajā brīdī, kad viņš vairs nebūs pieejams mūsu rīcībā, jo man liekas, ka viņš tagad ir nu, tas būtiskākais um, izmaiņu un arī procesa virzītājs. Šo merci. Paldies. Tagad Jens Mulders. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Es arī biju viens no šīs delegācijas dalībniekiem, bet runāšu īsi. Piekrītu vairumam no tās informācijas, kas te tika pieminēts. Vēl tikai viens komentārs no manas puses. Es domāju, ka mums nav pārāk liels izvēles ko mēs varam darīt, ja mēs nevēlamies šos te papildus finanšu līdzekļus sameklēt, tad mums būs vēl lielāki izdevumi. Es domāju, ka nav nekāda iemesla vilcināties, lai mums jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka ar enerģiju nedrīkst jokoties, nedrīkst visus solus salikt vienā groziņā. Mums ir jāpēt visas iespējas. Es domāju, kodola sintēze ir ļoti pievilcīga iespēja, jāturpina pētījumi, bet nedrīkstam būt pārāk optimistiski. Varbūt būs vajadzīgi vēl 30, 40 gadi, pirms sasniegsim labu rezultātu. Mm, tas nozīmē, ka var būt kaut kādi īstermiņa pārsteigumi. Viens no pārsteigumiem ir šie tresa testi kodolelektrostacijām pēc Japānas notikumiem. Un ir nepieciešami arī vidas ietekmes novērtējumi arī Kadarošai. Tas varētu būt uh, arī papildus sloks mūsu budžetam. Domāju, ka tuvāko gadu laikā tomēr mums ir jārīkojas tā, ka papildus finanšu pieprasījumi ir jāmierina. Paldies! Paldies Muldurkungam! Lavies kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu kolēģu teiktajam. Vēl tikai gribēju no savas puses piebilst, ka tāpat kā ar citiem zinātniskiem projektiem, ir ļoti, ļoti grūti kaut ko paredzēt uz priekšu tādos ilgtermiņu projektos grūti ir a priori paredzēt, cik liels būs kopējais finansējums šajā ilgajā gadu gaitā, jo varētu būt arī izmaiņas kaut kādos izcenojumos. Šāda veida projektiem neapšaubām varētu būt pārsteigumi. Šeit tiek pieprasīts papildus finansējums Mm, par papildus finansējumu mēs esam runājuši jau gadu, kādu gadu. Pagājušā gada beigās sāka, mm, sāka, sākam cilāt jautājumu par elastīgo finansējumu iteram. 1,4, pēc tam 1,3 miljardi eiro bija kā tāds mierizlīgums. Kādēļ tas radās? sākotnēji, kad šis projekts tika projektēts, tad tas bija milzīgs projekts bez konkrētas piesaistes, bez vietas. 2006. gadā tika pieņems lēmums to īstenot Kadarašā. Un tad bija nepieciešams pielāgot projektu šai konkrētai vietai. Drīzumā būs jāveic e, šie stresa testi, un tie mums parādīs, vai ir nepieciešamas atkal jaunas pielāgošanās, un tas būtiski maina mūsu finansējumu prognozes. Projekts ir garš, daudz gadu garumā, un tas ir normāli ka mainās šie te maksājuma apropriācijas un citas saistības. Tas ir raksturīgi zinātniskiem projektiem, it īpaši jau nu tik liela uh, mēroga projektiem, kas ir ilgtermiņa projekti. Es domāju, ka par ITER projektu mēs runāsim vēl ļoti ilgi. Un runāsim ne tikai par finansējumu, par finanšu plānošanu, bet arī par rezultātiem. Uh, par to, ko šis projekts mums pēc tam dos. Paldies! Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. Pardon. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Tātad delegācijas locekļi tiešām ļoti labi strādāja, kad Rošā ir savākuši ļoti daudz papildus informācijas. Es pats nebiju šajā delegācijā. Šīs projekts ir tāds, kas tiek īstenots manā valstī, Francijā. Un tādēļ varētu kāds domāt, ka mana dalība pārāk tiešajā projektā būtu neobjektīva. Es gribēju, lai delegācijā būtu visu grupu pārstāvi no pēc iespējas vairāk dalību valstīm. Uh, ar sekretariātu mēs mēģinājām norganizēt šo braucienu tā, lai jūs varētu kadrašā tikties ar galvenajiem zinātniskiem projektu vadītājiem un, protams, arī ar uh, projektu menedžeriem no administratīvās puses jums bija iespēja tikties. Pirms vairākām nedēļām daži no šiem vadītājiem tika nomainīti. Mēs viņus arī uzklausījām šeit budžetu komitejas plenārsēdē Briselē. Mēs esam demokrātiski iestāde un arī Francija ir demokrātiska valsts, un tādēļ mēs esam novērojuši arī dažādas protesta pasākumus pret šāda te veida uh, projektu. Šie protesti tika uzklausīti. Daudzi no jums teica, ka šobrīd mēs esam iegājuši tādā pamatzinātniskās izpētes posmā, jomā, kas ir pilnīgi jauna un tādēļ nav iespējams pilnībā un ļoti precīzi paredzēt visus izdevumus. Zinātnes vēsturē nav tādu piemēru, ka kāds liels, milzīgs projekts būtu tiešām iekļāvies sākotnēji paredzētajā finanšu rāmī. Kā Lavieskungs teica, ir sākumā mēs šo projektu no finansiālā viedokļa veidojam tā, ka mēs nezinājām, kurā vietā tieši būs šīs jaunās paudzes reaktors. Un eh, projekts precizēšana ir prasījusi papildus līdzekļus. Tagad mums tiek prasīti atkal papildus finanšu līdzekļi. Mm kas ir radušies pirmkārt tādēļ, ka bija problēmas pilotu fāzē un projekta administrēšanā, um, kas varēja tikt uzlabot un ir izlabot, ir jauns vadošās personas, vai ar to pietiks, mēs nevaram zināt. Vēl otrs iemesls, kādēļ radušās papildus izmaksas, ir dažādas zinātniskas problēmas, grūtības, kas bija jāatrisina šī projekta gaitā. Šo projektu nedaudz varētu salīdzināt ar kādu citu, ar projektu, kas eksistē un darbojas jau pietiekami daudz gadus, uz Francijas un Šveices robežas pie Ženēvas. Es runāju par ārkārtīgi lielu šo te mazo daļiņu eh, centrifūgu. Uh, kas savulaik arī saskārās ar ļoti lielām finansiālām un tehniskām problēmām. Mums šeit politiski vēlētām amatpersonām paver sakojošas problēmas - budžeta problēmas. Diemžēl mēs strādājam dažādās it kā laika zonās. Šādiem te zinātniekiem ir jādomā vairākas desmitgadus uz priekšu. Tāda ir viņa domāšanas vienība. Mums, politiķiem, ir jāiekļaujas vienā sasaukuma laikā. Plašsaziņas līdzekļiem savukārt ir jādomā par 24 stundām uz priekšu. Sabiedriskā doma visbiežāk vadās no tā, ko viņiem stāsta mēdī. Tātad šīs te žurnālistu laiks viņiem ir tuvāks nekā politiķu vai zinātnieku laiks. Un, ja notiek šāds te negadījums vai katastrofa Japānā, tad, protams, tās pašas dienas laikā sabiedriskās domas attieksme pret šādiem projektiem var mainīties. Mūsu uzdevums ir darīt tā, lai tā nebūtu vienīgā reakcija. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem atdalīt emocionālas, ārkārtīgi tādas kaislīgas reakcijas no zinātniskas finansiālas analīzes lai beigās mēs varētu paši pieņemt politisku lēmumu. Tieši ar šādu noskaņojumu mūsu delegācija arī devās uz Kadarašu, un es domāju, no šāda viedokļa varam būt apmierināti ar pieredzēto. Daudz no jums šeit atgādināja, kā būs Jā, es domāju, kad tieši mēs pieņemsim lēmumu šajā jautājumā. Kādēļ? Tādēļ, ka runa ir par starptautisku nolīgumu, kas tika panākts ar citiem partneriem pagājušā gada jūnijā. Un otrkārt, arī citu iemeslu dēļ, ja nepieņemsim lēmumu ātri, tad radīsies dažādi jautājumi par to, kas notiek ar kadra šā strādājošo personālu kas gatavo šo ITER projektu. IJET ir organizācija apvienotajā karalistē, kas ir iesaistīta ITER projektā. Eiropas parlaments ar šo organizāciju ir sadarbojies daudzus gadus. Es atceros, ka pirmo reizi, kad tiku ievēlēts šeit Eiropas parlamentā, tas jau bija pirms kādiem 20 gadiem, mēs sākām finansēt šo JET organizāciju aģentūru apvienotajā karalistē. Pēc šīs viedokļa apmaiņas es gribētu aicināt atkal referentu izteikt savu viedokli un priekšlikumus. Äh, äh, Pirms es pāris teikumus saku par tikko teikto. Es gribētu no padomas budžeta komitejas priekšsēdētājs zināt, nu kāda ir situācija ar sarunām tur. Madame, est-ce que vous pouvez nous préciser? Cienītā kundze, vai jūs varētu um, precizēt, kāds ir termiņa grafiks padomē? Paldies, Lamasaura kungs. Mēs vēl neesam apsprieduši šo jautājumu budžeta komitejā. Par to runāsim turpmākajās nedēļās. But if it's coming in the... Uh... Nu, jā. Bet, ja tas tiks apspriests turpmākajās nedēļās, bet pirms vasaras pārtraukuma lūdzu nesāciet jūnija beigās, jo tad būs ierobežots laiks, lai rastu politisku vienošanos par budžetu. Un tad būs šis te brīnišķīgais laiks piediens, un tad nebūs iespējams patiesas politiskas diskusijas. Un es to negribētu pieņemt, ka šajā jautājumā uh, um, parlaments tiks nostāstīts kā grēkāzis, ka mēs esam tie, kuri uh, rīkojas bezatbildīgā veidā un atliek šīs lietas un kavē šīs lietas. Tātad mums vajadzētu laicīgi lūdzu saņemt šādus signālus uh, un būtu labi jau laicīgi saņemt laika grafiku par to, kā otra budžeta lēmēja iestāde gatavojas rīkoties, jo mums ir uh, arī jāvienojas par laika grafiku. Jūs zināt, kad mums ir uh, budžeta komitejas sēdes un uh, plenāras sēdes. Um, un tālāk, priekšsādātāja kungs, es domāju, ka vismaz balstoties uz to, ko delegācija mums ziņoja, ko kolēģi vēl papildināja, kāds piezīmes izteica, es domāju, ka mēs arī turpmāk varam pieņemt, ka tiešām ir vairākums uh, kas ir par šī projekta atbalstīšanu, eh, kas uzskata, ka šis projekts ir svarīgs, arī starptautiskais aspekts šeit ir svarīgs. Un tomēr, ja es paraugos uz delegācijas secinājumiem, tad bez jautājuma par finansējumu eh, revīzijas priekšlikumā, ko iesniegusi komisija, ir jāuzdod arī jautājumu par to, kāda ir sadarbība ar ITRA komitejas uh, deputātiem par pārvietojumiem, kas attiec uz Euratom un 7. pētniecības pamatprogrammu. Arī jautājums par pieejamo rezervju izmantošanu no citām kategorijām, kamēr iestāžu nolīgumā netiek nekādas saistības mainītas, tad tā ir parastā budžeta procedūra. Uh, Protams, mēs zinām, ka jo eh, vairāk mēs tuvojamies eh, budžeta plānošanas perioda beigām, jo vairāk problēma parādās, bet mums ar pētniecības eh, komitejas deputātiem noteikti par to būtu jārunā. Un tad ir jādomā arī par sarunām par, pa, ar padomu un ar komisiju par um, revīziju un jāņem vērā arī Uh, risku izvērtējumu, drošības garantijas, kuras pieminēja kolēģi, kā mēs uh, to risināsim nākotnē, to, ko Gajer kungs minēja, piemēram, jautājums par uh, tātad arī delegācijas ziņojumā tas tika pieminēts, un tie ir interesanti un svarīgi punkti, kuri arī budžeta vienošanās ietvaros ir jāņem vērā, zināmā mērā. Uh, lai uh, arī uh, parlamentam paredzētu zināmu drošību, uh, runājot par plānošanu, kas būs jāveic. Tas pats attiecas arī uz to, kas tiek minēts šajā ziņojumā, ka ar parlamentu būtu jākonsultējas pirms tiek uzņemts saistības starptautiskā līmenī. Tas bija citāts no šiem secinājumiem. Tātad šeit dažādi elementi ir eh, jāņem vērā komisijai un padomai, jo tāpat vien šī nauda netiks sniegta, ir jābūt kādiem nosacījumiem un jārespektē arī progress, par, kuriem, par kuru ziņoja kolēģi, lai nākotnē būtu tāda drošāka, skaidrāka situācija. Un pie tā mēs tagad arī intensīvi strādāsim, balstoties uz tiem ziņojumiem, kurus šodien dzirdējām. Paldies! Bien, merci, monsieur le rapporteur. Paldies, Paldies referentkungs. Tātad jūs turpināsiet darbu, kad būsiet saņēmis papildus informāciju. Es saprotu, ka jums to vajag. Pirmkārt, no ITRE komitejas jūs saņemsiet papildus informāciju, kā no atbildīgās komitejas, un arī Eiropas komisijas papildus informāciju ņemsim vērā. Kā referents norādīja, Ļoti drīz parādīsies šī te kalendāra problēma. Neslēpšu, esmu nedaudz satraukts par šo jautājumu. Es nezinu, kurš vēsturnieks kādreiz teica, ka vēsture nekad neatkārtojas, bet reizēm tās tostās. Nezinu, kā to saka angliski, bet latviski tas ir stostīties. iestāžu nolīguma pārskatīšana, lai finansētu tikai un vienīgi ITER, tika iesniegta pagājušajā gadu jūlijā komisija iesniegt šo priekšlikumu. Un pēc tam tas tika iekļauts sarunu pakotnē kopā ar citiem jautājumiem. Piers Karens, kas vadīja uh, padomes delegāciju bieži vien ieradās šeit pie mums, un šodien arī viņš pie mums ir. Mēs augstu vērtējam viņa ieguldījumu, lai palīdzētu mums šajās te sarunās par visu pakotni. Diemžēl sarunas vēl nav, nobeiguši, nav beigušās. Un tādējādi šodien atkal ir papildus finansējuma pieprasījums ITERam. 2010. gadā piedāvātais finansējums ir pazudis pa šo laiku. Un šobrīd piedāvātais kalendārs ļoti atgādina to, kāds tas bija pagājušajā gadā. Diemžēl man nav pārāk labā atmiņā pagājušā gada notikuma, bet varbūt, ka tā ir tāda personiska īpatnība, personiski iespaidi, ka tas nebija patīkams process. Katrā gadījumā mums jābūt ļoti piesardzīgiem jo mums ir jāpieņem vesela virkni lēmumu līdz šī gada beigām. Vai arī jāsāk ļoti sarežģītas sarunas par dažādiem jautājumiem budžeta grozījumi 2011. gadā būs ļoti īpaši. Tāpat arī mums jārunā par 2012. gada budžeta projektu, jārunā arī par ITER projektu un par tā papildus finansējumu. Tāpat arī būs vēl jautājums par daudzgadu finanšu schēmu, ko mums piedāvās komisija. Um, šure komisi, komiteja nāks klajā ar ziņojumu šajā jautājumā, un parlaments balsos par šo ziņojumu. Tāpat arī būs jādebatē par jaunajiem pašresursiem Eiropas Savienībā. Tie ir visi ļoti lieli, plaši, smagi jautājumi par tiem būs sarunas, tiks pieņemt lēmumu. Mums jādara tā, lai šīs sarunas noritētu pēc iespējas labākā gaisotnē un lēmumi būtu optimāli. Es nezinu, vai būtu gudri visus šos jautājumus salikt vienā pakotnē, tad tie būtu grūti vadāmi. Par laimi šajā delikātajā jautājumā mums ir labākais referents pasaulē. Uh, un arī citos jautājumos ir ārkārtīgi labi referenti. Un, protams, ka mēs palīdzēsim viņam ar informācijas apkopošanu. Tālāk ierosinu pāriet pie 12. darba kārtības punkta, kur ir runa par atzinumu. To budžeta komitejai prasa ekonomikas komiteja. Runa ir par Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinēšanai ieviešana. Tas ir tāds jauns jēdziens, šis Eiropas pusgads vai semestris, kas ir izgudrots un tiek ieviests. Ir nepieciešams precizēt tieši kā, kādā formā Eiropas Savienības budžets varētu atspogļot šo jauno pieeju. Lāslo, tu kā atzinuma autors varētu sākt. Paldies, priekšsēdētāji! Kobu News izdevumā, tātad budžeta komitejas izdevumā, mēs piedāvājam laika grafiku par to, kad un kā varētu lietas darīt. Es negribu atkārtot visu to, kas rakstīts jau šajā izdevumā Kobu News. Ir tātad provizorisks kalendārs. Jāsaka, ka starp šīm abām komitejām mūsejo un ekon varētu rasties zināmas pretrunas. Tātad parlamentā pašā varētu rasties problēma, pat padomē neiesaistoties. Piedāvātais provizoriskais kalendārs ir visnotaļ ambicios. Mēs vēlamies, lai teksts taptu jau jūnijā, un jūnija beigās, lai par to varētu nobalsot. Manuprāt, šis kalendārs ir iespējams, bet būs diezgan grūti to panākt, lai mēs tā izdarītu. Ekonu komiteja jau ir runājusi par savu ziņojumu, ir notikušas debatas ekonu komitejā. Mums tā tad ir jāgatavo atzinums. Sarunas starp politiskām grupām turpinās. Es gribētu, lai mums budžeta komitejā notiktu debates 14. un 15. jūnijā, kad mēs jau zināsim, kā būs beigušās debatas ekon komitejā par ziņojumu pamattekstu. Otrs, ko es gribēju teikt. Mūsu uzdevums, zināmā mērā, ir atrast zelta vidusceļu šim te atzinumam. Es uzskatu, ka priekšnoteikumi tam būs nobrieduši tikai līdz jūnija beigām, lai mēs atrastu šo zelta vidusceļu. Es esmu gatavs arī tādai iespējai, ka man būs jālūdz jums atļauja vēlāk papildināt tekstu ar pēdējo debašu augļiem. Es labprāt gribētu dzirdēt deputātu domas par šo jautājumu, tā lai pašās beigās mēs vēl varētu iesniegt arī mutiskos grozījumus, tad, ja mums liksies, ka šādi mutiskie grozījumi ir nepieciešami. Un tagad par mūsu manevrēšanas iespējām. Kā jau teicu, mēs rakstam atzinumu pašiniciatīvas ziņojumam. Taču jāsaka, ka ekon komiteja jau agrāk ir rakstījis ziņojums par ekonomisko pārvaldību un debatas par to ir vainagojušās ar normatīvo aktu, normatīvo priekšlikumu. Tagad runa ir par pašiniciatīvas ziņojumu un par tā tehniskiem aspektiem. Jūs varētu teikt, ka tas ir ekonu komitejas pārziņāsošs jautājums. Taču es gribētu teikt, ka tas ir tāds kā robežu jautājums ka arī mums tur ir savs vārds sakāms, taču zināmā mērā mēs esam ierobežoti. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams rast lomu arī parlamentam šajā Eiropas semestra vai Eiropas pusgada procesā. Mums ir jārada manevrēšanas laukums budžeta komitejai. Nu, kāds varbūt varētu teikt, ka budžeta komiteja te nekas nav sakāms, jo dalību valstis uzrāda cita citai savus budžeta projektus un gatavos budžetus ar mērķi ievērot stabilitātes paktu un uh, darba kārtību 2020. Tātad kāds varētu teikt, ka visi šie jautājumi atrodas padomas kompetencē. Es tam nepiekrītu. Gribētu jums atgādināt, ka budžeta komiteja ik gadus tiekas ar dalību valstu deputātiem, ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Nākotnē Eiropas pusgads vai semestris varētu būt nopietna tēma, kas tiek piesaukta šajās debatēs, šajās tikšanās reizēs. Mums ir jāizstrādā sava attieksme pret šo jautājumu, kā mēs turpināsim to apspriest, vai neformālā gaisotnē, kā mēs to esam darījuši līdz šim, jeb varbūt vajadzētu padarīt šīs debatas oficiālākas. Eh, es domāju, ka mums nevajadzētu sarežģīt procedūru no savas puses. Mums noteikti jāpatur prātā starp iestāžu iestrādes starp trim iestādēm un sadarbības modeļi. Tādēļ es saku, ka mūsu manevrēšanas iespējas ir ierobežotas. Mums kopā ar padomu ir atbildība par Eiropas Savienības budžetu vai vismaz par tā pusi. Ja mēs runājam par ieņēmumiem Eiropas Savienības budžetā, ja tie netiks reformēti, ja Eiropas Savienības budžets arī turpmāk būs atkarīgs no tā, cik daudz dalībvalsts vēlēsies iemaksāt šajā budžetā, tad mums noteikti ir jāzina, kā izskatās dalībvalstu budžeti, kādi ir tajos izdevumi un kādi ieņēmumi paredzēti. Es ceru, ka Eiropas komisija apkopos dalībvalstu sniegto informāciju un sagatavos izvērtē. Tāpat es ceru, ka Eiropas komisija savus komentārus un vērojumus par dalību valsts budžetiem darīs zināms mums. Kolēģi, tas arī ir viss, ko es gribēju šodien jums teikt. Bez šaubām esmu gatavs uzklausīt jūs komentārus. Paturēsim prātā to, ka ir arī termiņi, kad jāiesniedz dokumenti, lai tie varētu tikt iztulkoti visās valodās, un tā man atliek tikai apmēram viena nedēļa, lai sagatavotu atzinumu pirmo projektu. Šo projektu tātad pirms, tre, pēc trim nedēļām varēsim apspriest, bet tam jābūt iztulkotam visās valodās. Es nevēlos, lai šis pirmais atzinuma projekts jūs pārsteigtu. Tādēļ Noteikti iedziļināšos jūsu teiktajā, klausīšos komentāros. Mēģināšu tos ņemt vērā rakstot atzinumu. Tā jau, lai jau pirmais atzinuma projekts atspoguļot jūsu viedokli. Ja tas izdosies, tad es domāju, nebūs liela vajadzība pēc grozījumiem. Mēģināšu arī šo atzinumu rakstīt pietiekami īsu, lai tas būtu viegli apspriežams, un tad mēs varēsim iekļauties visos terminos. Paldies! Godmaņa kungs, lūdzu! Paldies par iespēju izteikties. Es tiešām nezinu, cik dokumenti ir. Esmu lasījis sešus, sešus dažādus projektus, un tie ļoti ātri mainās. Uh, Laslo runāja par ieņēmumu pusi. Ja mēs runājam tikai par šo te semestri, ja pusgadu, tad uh, uh, ir runa par uh, to, ka mēs varētu laicīgi saņemt iepriekš budžets jau no dalībvalstīm, un tad tā būs tomēr liela cīņa. Bet ir arī citi dokumenti, kas tiek uh, sastādīti un kur tiek teikts, ja kāda valsts neievēro procedūru, uh, kas attiecas uz um, uh, stabilitātes paktu, tad viņiem ir jāiemaksā 0,5% no IKP kā depozīts, un tas ir ieņēmums tieši Eiropas budžetā, nevis atsevišķā kontā. Un ja viņi neuzlabo situāciju, uh, tātad 1,20 daļu katru gadu, turpmākajos trijos gados, tad šo depozītu ietur kā soda naudu. Ja tas tā ir, tad tas tomēr ietekmē budžetu, jo šī nauda netiks dota atpakaļ citām valstīm, bet varbūt izmantota kopīgi. Mans jautājums ir tikai viens, Laslaus Orjānām. Jūs gatavojat eh, jautā, eh, tātad šo te atzinam tikai par semestri vai arī par citiem priekšlikumiem, kas ekon daļā pilnībā izmaiņa arī Eiropas budžeta ienēmumu sadaļu, cik es saprotu. Šo merci, šo kolēģi. Paldies, dārgais kolēģi. Lašlo atbildēs uz jūsu jautājumu. Bet dažas piezīmes no manas puses. Vispirms gribētu atgādināt, ka jaunā procedūra šo te Eiropas semestri uh, un veids, kā mēs to varētu izmantot, lai uh, gadu pēc gada pārbaudītu, kā tiek piemērota Eiropas 2020. gada stratēģija, tas arī bija tas temats, par kuru mums bija viedokļa apmaiņa ar uh, budžeta uh, komisiju pārstāvjiem no nacionālajiem par parlamentiem 13. aprīlī. Atcerēsieties, ka mēs veltījām uh, Uh, gandrīz uh, vairāk kā mēnesi, lai tiktos ar uh, mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. 18 nacionālajie parlamenti bija pārstāvēti, un mēs konstatējām, ka bija tiešām liela interese visos nacionālajos parlamentos tiešām sadarboties par šiem jautājumiem. Un jūs atcerēsieties, ka sēdes beigās es piedāvāju saglabāt kontaktus, uh, uzturēt kontaktus un Eiropas parlamentā izveidot tādu kā novērošanas šūniņu, lai katrs no nacionālajiem parlamentiem varētu eh, paši savā valstī organizēt darbu eh, tā, lai iesaistītos eh, Eiropas semestrī un paraudzītos, kā viņi var dot savu ieguldījumu, pārbaudot, kā tiek ieviesti lēmumi, kas tika pieņemti 2020. gada stratēģijas ietvaros. Tātad, lai šī stratēģija būtu veiksmīga uh, un lai nebūtu tāds pat liktenis kā Lisabonas stratēģijai. Tātad tie bija tie paši mērķi, desmit gadu termiņš tāds pats, tātad tie paši izvērtēšanas kritēriji, bet nekādi praktiski uh, instrumenti, lai gadu pēc gada pārbaudītu, vai šie mērķi tiek ieviesti. Un Lisabonas stratēģija līdz ar to uh, izgāzās. Un mums vajadzētu veiksmīgāk darboties tagad 2020. gada stratēģijā. Mēs, kā budžeta komitejas, saskaņojot ar ekonu savu darbu, uh, darīsim sekojošo. Un uh, ekons mums prasīja atzinumu, tas ir interesanti. Tātad mēs uh, gribam piedāvāt, bagātināt šo Eiropas semestra procedūru, un es pat gribētu teikt tādu dubultu Uh, pagātināšanu šeit piedāvāt. Šobrīd šī procedūra ir tikai uh, vērsta uz vienu politisku mērķi, kas, protams, ir būtisks. Mēs redzējām ar šo parādu krīzi, ka tas bija svarīgi, bet tas nav vienīgais mērķis, un šis mērķis ir nodrošināt, lai visas dalībvalstis, jo īpaši tās, kas ir Eirozonā, bet arī pārējās dalībvalstis, valstis, atgrieztos pie eh, līdzsvarotām valsts finansēm, pie līdzsvara budžetā un samazinātu savus parādus, lai eh, paliktu zem šī te eh, līgumos noteiktajām robežām, gan parādiem, gan deficītam. Un tāpēc arī tika pieņemts lēmums par šo te Eiropas semestri. Un tā ir procedūra, kas padara stingrāku šo te savstarpējās uzraudzības procedūru uh, un ekonomiskās vadlīnijas, kas pastāv jau kopš Māstrihts līguma. Mēs vēlamies šeit pievienot divus jaunus elementus. Pirmkārt, atvērt uh, budžetu, skatīt budžeta saturu, uh, nerunājot tikai par uh, gala summām. Mēs gribam redzēt, kā katra dalībvalsts savā budžetā veicot dažādas ietaupījumus, uh, panākot līdzsvaru, kā tās uh, saglabā finansējumu, pienācīgu finansējumu tām politikām, kas nākotnē ir nepieciešams, lai sasniegtu 2020. gada Eiropas stratēģiju. Tas ir pirmais mērķis. Un otrais mērķis eh, - iesaistīt nacionālos parlamentus eh, kopā ar Eiropas parlamentu šajā procedūrā. Budžeta komiteja, mūsu komiteja jau vairāk kārt ir teikusi savās rezolūcijās, eh, grozījumos un publiskos paziņojumos, ka eh, šāda ideja ir eh, jāvirza. Un red, pēdējā Eiropadomē jūs redzējāt, kad viņi pieņēma savus secinājumus par to, ko viņi sauc par paktu Eiro plus, ka blakus šie te mērķiem atgriezties pie budžeta līdzsvara, ir arī pievienots mērķis finansēt 2020. gada stratēģiju. Tātad jau tagad, pateicoties tam, ka mēs to visu laiku uzsveram un atkārtojam, eh, situācija ir uzlabojusies. Un eh, šī te parlamentu iesaiste eh, tika minēta arī šur tur padomas secinājumos, bet tā ļoti aptuveni. Un tagad tas notiek atsevišķi pa valstīm. Uh, Un kāds tad ir izaicinājums šajā pasākumā un šajā atzinumā, kurās, kur sagatavo Lašlaus Sorjāns? Galvenais ir panākt, ka 2020. gada stratēģija būtu veiksmīga, un tādējādi mēs palīdzam dalībvalstīm īstenot šo kopīgo mērķi un palīdzam nacionālajiem parlamentiem eh, katram eh, iesaistīties šajā politikā un šajā Eiropas semestra procedūrā. No otras puses, tas, ko mēs uh, sagaidām, ir tas, ka uh, ciešāk sadarbojamies ar uh, nacionālajiem parlamentiem, mēs cenšamies viņiem uh, labāk skaidrot, likt izprast Eiropas budžeta specifiku. Divas trešdaļas vai trīs ceturdaļas no Eiropas saimnības budžeta tiek uh, veltītas uh, Eiropas 2020. gadu mērķiem Nacionālajos budžetos situācija ir atšķirīga. Tur lielākā daļa uh, līdzekļu tiek e, veltīta administrācijas darbībai un algu izmaksai ierēdņiem, un mums piektā kategorija ir tikai 6% no budžeta. Pārējais viss budžets ir investīcijas vai uh, atbalsts ekonomikai. Un ar šiem te Eiropas semestra priekšlikumiem mēs ceram, uh, ka uh, tādējādi uh, Eiropas budžetu, kā 28. budžetu, varētu iesaistīt šajā uh, šī mērķa īstenošanā un uh, Nacionālā parlamenta deputātiem tādējādi parādīt, ka tad, kad viņi saka, uh, tā kā mēs veicam visur ietaupījumus, tad Eiropas budžetam arī jāveic ietaupījumi, bet vajag taču skatīties uz saturu, kas ir budžetā. Uh, Protams, kas attiecas uz uh, šo te funkcionēšanu, tur arī vajadzētu būt tikpat striktiem kā uh, vietējos vai reģionālajos budžetos un pašvaldību budžetos, bet tas, kas ir saistīts ar izdevumiem ekonomikai un nākotnes sagatavošanai 2020. gada stratēģijai, tur nevajag samazināt līdzekļus, bet to saglabāt tagadējā līmenī. Tas politiski ir ļoti svarīgs uh, pasākums, ko mēs šeit esam uzsākuši. Uh, Eh, es gribētu pateikties mūsu eh, referentē par 2012. gadu Balcānī kundzei. Viņa gan šodien nav klāt, bet viņa būs klāt rīt. Paldies viņai par rezolūcijas projektu. To mēs skatīsim rīt. Un tur tiek piedāvāts, lai kopienas budžets 2012. gadam tiktu gatavots eh, domājot par 2020. gada stratēģiju. Sur komiteja, kur jūt ir priekšsādētāji un Salvadors ir referents, uh, arī savu ziņojumu sastāda cieši sasaistot to ar 2020. gadu stratēģiju. Un uh, atzinums par ekoiniciatīvas ziņojumu, kuru gatavo Laslaus Urjāns, arī iet šajā virzienā. Un tāpēc ir ļoti labi, ka mēs redzam šo svarīgo politisko mērķi uh, un iesaistāmies darbā pie tā. Uh, Paldies, referenta kungs. Varbūt jūs gribētu atbildēt eh, pāris vārdos godmaņa kungam. Došu jums vārdu. Jūs varēsiet noslēgt šo viedokļu apmaiņu. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt eh, pagaidīšu, lai citi kolēģi izsaka savus komentārus, un tad varētu atbildēt visiem kopā. Tātad debašu noslēgumā. Neviens cits negrib uzdot uh, jautājumus, izskatās, neviens nav pieteicies. Tā tad, labi. Tehát ami azt illeti, hogy csak a szemeszterrel foglalkozik-e. Jā, kas attiec uz komentāru par to, vai šis atzinums runās tikai par semestri, ņemot vērā tā nosaukumu, jā, tā būtībā ir. Un šie dažādi aspekti, kurus pieminēja priekšsēdētājs, protams, uh, uh, pavēr šo atzinumu arī citiem jautājumiem. Bet uh, mums ir arī sevi nedaudz jāierobežo, jo es nevēlētos, lai būtu kompetenču konflikts starp abām komitejām, kas attiecas uz stabilitātes pakta noteikumu pārkāpumiem. Uh, vai parametru pārsniegšanu, es nedomāju, ka šie jautājumi ir mūsu kompetencē, bet mums ir jāapzinās, ka šādi fenomeni pastāv, lai varētu sagatavot mūsu projektu attiecīgi. Mums būs jāatrod tāds saprātīgs formulējums, lai uzsvērtu to, kas mums ir vissvarīgākais, proti saņemt pēc iespējas vairāk informācijas, neiejaucoties dalību valstu vai padomas vai komisijas vai ekonu komitejas kompetencēs. Es domāju, ka šādu uh, formulējumu mēs varēsim atrast. Kas attiec uz uh, uz to, kas mums ir svarīgs, mums e, būtu labāk jāizprot situācijas. Piekrītu priekšsādātāju komentāram par to, ka mūsu komiteja ir ļoti būtiska loma spēlējama. Runājot par budžeta disciplīnas e, saikni ar 2020. gadu stratēģiju Mēs bijām tieši tie, kuri jau pauda savu viedokli tad, kad eh, sākās krīze, eh, ka eh, mēs brīdinājām, ka vajadzētu būt tālredzīgiem un nevajadzētu upurēt Eiropas projektus uz taupības altāra, ieviešot kaut kādas vaļīgas budžeta procedūras. Gribu pateikt, ka pēdējās dienās uh, neformālā sanāksmē, kur uh, notika starp attīstības ministriem Ungārijā. Viņi bija vienoti sakot, ka vienīgais veids, kā var ieviest 2020. gada stratēģiju, ir izmantojot kohēzijas politiku. Un to mēs arī esam atkārtot uzsvēruši jau kopš 2010. gada. Mēs eh, tomēr neuzņemamies pilnu atbildību par šo jautājumu, jo tā ir ekonu kompetence. Un būs iesaistīta arī vēl kāda komiteja, bet mēs eh, gribētu, protams, dot savu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā. Paldies! Jā, paldies! Nu, tā kā jūs jau precizējāt, un arī Gudmaņa kungs. Tā tad, nu, ekon kompetence jāsaglabā un jāsaka priekšlikumu arī par sankcijām, kādas varētu um, pret dalību valstīm vērst, kas nepilda savas saistības. Tātad paldies mūsu uh, referentam, un tagad mēs varam pievērsties 13. darba kārtības punktam. Došu vārdu Kocelīno kungam, kas ir mūsu referents. Tas ir atzinums Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstūtību, bet Anna Jensena vēlas izteikties. Nē, nē. Tātad došu vārdu Annai pēc tam. Anna, nu, ļoti. Uh, ātri vēlas uzstāties, viņa aizstāja Haglundu kungu divos ziņojumos, bet pirms tam uzklausīsim Kadzalīno kungu. Lūdzu, dārgais kolēģi. Nu, pavisam īsi priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uh, pieminēt dažus būtiskākos jautājumus. Šeit runa ir par uh, šo centrālo stratēģiju uh, 2020. gadam un uh, par to, ka vēlamies ko darīt pret nabadzību. Kā arī novērst un samazināt riskus sociālajai izstumtībai Eiropā. Jaunajā budžeta projektā mēs vēlamies 2020. gada stratēģiju Mm, virzīt. Um, runa ir par 1,8 miljardiem eiro līdz 2020. gadam iniciatīvām. Un šīs iniciatīvas dotas ieguldījumu un nabadzības uh, samazināšanā, lai uh, veicinātu sociālo integrāciju. Un 2012. gadā komisija aptuveni 2 miljārdus eiro ir palicējusi, 3,3% pieaugums ir pieaugums. Un To mēs um, ļoti atzinīgi vērtējam, lai arī gribam uzdot komisijai jautājumu. Un uh, gribam, lai uh, informācija būtu caurskatāmāka un arī skaidrāka par to, kā komisija plāno šos līdzekļus izmantot. Mēs šeit uh, gribam tādu plašāku sinerģiju un instrumentu sa, uh, līdzināšanu, kas uh, ir vērsts uz to, lai uh, politiku šajā Eiropas platformā veidot, tie ir struktūra fondi. Un pētniecības ietver programmu un tā tālāk. Diskusija laikā par finanšu perspektīvām jāuzdod jautājums, kā var izmantot struktūra fondus, lai samazinātu nabadzību, it īpaši pilsētās. Runa iet par to, ka jāatgādina, cik uh, labs uh, ieguldījums tiks sasniegts uh, dažās programmās, cīnoties pret nabadzīgu fāri programmā. Un mēs runājam par 20 miljoniem eiro no 2011. līdz 2013. gadam. Un komisija 2010. gadā uzņēmās saistības jau, lai nu vismaz uh, lai līdzekļu pārnesumu izlīdzinātu no progresa uz jaunajiem instrumentiem. Un noslēgumā var arī vēl teikt, cik ļoti nozīmīgs ir mūsu atzinumā teiktais par bēgļu fondu un par globalizācijas saknovēršanas fondu. Un tie arī var dot ieguldījumu šajā nozīmīgajā politikā, jo šeit runa iet par to, ka jācīnās pret nabadzību un uh, pret sociālo atstumtību. Pēdējā atzinuma punktā domāju, ka mēs varam uh, runāt par Eiropas Savienības politiku labāku koordinēšanu ar atsevišķo valstu uh, politikām, jo daudz nabadzības apkarošanas politikas ir. Uh, valstīs īstenots, un tādēļ šajā jomā mums vajadzētu vēl virzīties uz priekšu. Šeit varētu, piemēram, Eiropas semestri instrumentu izmantot, un varētu vislabāk izmantot šo instrumentu, lai uh, uh, nabadzības uh, apkarošanas programmas īstenot. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt, tas tas būtiskākais šajā atzinumā. Un mēs to, kā komiteja līdz jūnijam, noslēgsim tad jūlijā plenārsēdē par to balsos. Nu, tik tālu tas, ko es gribēju teikt, tas bija tas, kā es pieeju šim darbam, kā uh, kolēģu, uh, kā uzklausīšu kolēģu viedokļus. Paldies, kolēģi! Tātad um, mēs runājam par jautājumu, kas ir ļoti nozīmīgs. Tas ir Nu, viens no septiņiem tādiem ļoti būtiskiem, ko Eiropas komisija ir uh, savā stratēģijā ietvārusi Eiropa 2020 un arī mērķis 20 uh, miljonus. Um, to cilvēku, um, palīdzēt tiem 20 miljoniem cilvēkiem, kas atrodas sociāli sarežģītos apstākļos. Tas ļoti delikāts arī jautājums, jo šī politika ir nu, būtībā nacionālā kompetencija, gan juridiski, gan finansiāli, bet tajā pašā laikā Varam, nevar teikt, ka Eiropas Savienība neinteresantos par tiem ES pilsoņiem, kas ir vissaržģītākajā situācijā un budžeta komitejas atzinums, un tas ir sarežģīts sastādāms šajā brīdī. Nodarbinātības lietu komiteja ir tā, kas ir uh, atbildīgā komiteja, tā raksta paši iniciatīvas ziņojumu, un, kā jau referents teica, viņš strādās, lai uh, jūnija vidū mēs varētu izskatīt pirmo projektu, lai pieņemtu 12. un 13. jūlijā grozījums. Un uh, nodarbinātības komitejā septembrī šo ziņojumu skatīs. Tā ļoti labi. Paldies uh, referentam. Kozlovska kungs gribēja uzstāties, lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēnu referents, es arī interesi uzklausīju Eiropas komisijas paziņojumā teikto. Man liekas, ka tas iet pareizajā virzienā. Manuprāt, ir īpaši svarīgi uh, veicināt nodarbinātību jauniešu vidū. Situācija, kurā piekdaļa ir bez darba un kurus apdraud nabadzība, ir nepieņemama. Un tas apdraud Eiropas Savienības konkurētspēju. Es domāju, ka mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst arī nodarbinātībai vecāku gadgājumu cilvēku vidū. Tā ir vēl viena sabiedrības grupa, kas e, īpaši saskars ar nabadzības risku. Viņiem ir jādod iespēja pēc iespējas aktīvi, pēc iespējas ilgi darboties darba tirgū, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Un arī, ja mēs apmācām, eh, tad, tad finansējam apmācību, apmācību šādiem cilvēkiem no Eiropas fondiem, tas varētu būt veids, kā cīnīties pret problēmām. Es domāju, ka 2012. Eh, eh, gads tieši Uh, aktīvās novecošanas ziņā būs ļoti būtisks. Viens jautājums, kas netiek minēts e kā paziņojumā, ir atbalsts um, MVU. Atbalsts šim sektoram ir ļoti būtisks, jo tieši šie mazie un vidēji uzņēmumi rada 3 ceturdaļas darba vietu ES. Tas nozīmē, ka tādējādi viņi var veicināt cīņu pret bezdarbu ļoti efektīvi. Uh, Šie pasākumi jau ir uzsākti, pārskatot uh, mazās uzņēmējdarbības aktu un atbalstot uh, eh, MVU sektoru attīstību. Bet es tomēr domāju, ka atbalsts MVU būtu kā svarīga daļa jāiekļauj diskusijās par Eiropas uh, nabadzības apkarošanas un sociālās izstumtības apkarošanas platformu. Sociālā ekonomika ir ļoti svarīga, tādējādi mēs varam apkopot cīņu pret nabadzību ar cīņu pret uh, sociālo atstumtību. Tas viss būtu jāiekļauj šajā platformā. Vajadzētu uzsvērt arī uh, brīvprātīgā darba nozīmi un uh, brīvprātīgais darbs arī ir viens no pīlāriem cīņā pret sociālo atstumtību. Uh, Tas veicina individu iesaisti un Eiropas brīvprātīgā darba. Gadam vajadzētu būt papildus stimulam, lai uzsvērtu šo jomu. Vēl gribētu teikt, ka šīs platformas izveide tieši neietekmēs budžetu, izņemot uh, tās saistības, kas jau ir saistītas ar 2020. gada stratēģijas ieviešanu. Un tomēr mums vajadzētu uh, darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai apkopotu pūliņus cīņā pret um, sociālo atstumtību. Eiropas komisija piedāvā veikt uh, ikgadēju konvenciju, ja tādu, tādu organizēt šai platformai, iesaistot vietējās uh, puses, un uh, man ir prieks uh, paziņot, ka 17. un 18. oktobrī Polijas prezidentūras laikā šogad notiks šāda uh, šāda sanāksme. Paldies par uzmanību. Bien, merci. Euh, Paldies, godātā kolēģa, par šo ļoti konkrēto informāciju. Referents noteikti ņems vērā jūsu ļoti bagātīgo ieguldījumu šajās debatēs. Dardenkungs arī ir pieteicies runāt par šo jautājumu. Lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Es divos vārdos vienkārši gribēju pateikt, ka Man ir tā laime būt referentam par šo te nabadzības platformu. Man ļoti patika tas, ko šeit teica abi mani kolēģi. Viņi pilnībā runā saskaņā ar to ziņojumu, kuru es jums iesniegšu rīt un par kuru mēs debatēsim 15. un 16 jūnijā nodarbinātības komitejā. Gribētu šeit pieminēt vēlreiz divas tēmas, kas tika pieminētas. Pirmkārt, nepieciešamība definēt budžeta līnijas, kuras komisija vēlas novirziet, lai šo te nabadzības apkarošanas platformu finansētu. Otrs elements, kas šeit tika pieminēts, ko pieminēja mūsu referents, proti struktūra fondu būtiskā loma šajā jomā, proti darba vietu radīšanā un nabadzības izskaušanā. Strādājošo cilvēku uh, skaita pavairošana nozīmē nabadzīgo cilvēku samazināšanu. Tāpat arī globalizācijas pielāgošanas fonds ir viens no veidiem, kā mēs varam samazināt nabadzību. Tad, ja strādājošie zaudē darbu pārstruktūrēšanās rezultātā, viņi var saņemt palīdzību no šī fonda. Es gribu vēlreiz pateikties kolēģiem par ļoti bagātīgo ieguldījumu debatēs. Paldies! Paldies kolēģim Dārdenam! Par laika grafiku. Cik es saprotu, jūs ļoti drīz nodarbinātības komitejā šo te ziņojumu izskatīsiet. Man šeit stāv rakstīts, ka nodarbinātības komiteja 8. septembrī pieņem šo ziņojumu, vai tā ir? Jā, tik tiešām tās pirmās debats notiek 15. un 16. jūnijā, pēc tam varēs iesniegt grozījums, un septembrī komiteja ir paredzēts balsot par grozīto ziņojumu. Ļoti labi. Tātad. Uh, Ja mēs vēlamies jums būt noderīgi ar savu atzinumu un dot papildinājumu jūsu ziņojumam, tāpat arī iedvesmot jūs, tad mums vajadzētu 12. 13. jūlijā balsot komitejā par šo atzinumu, ja referentam nav iebildumu. Un grozījums varētu iesniegt līdz 22. jūnijam Tātad nekas nav mainījies mūsu sākotnējos datumos. Ir mainīsies elektroniskā procedūra un šķiet tā šobrīd ir absolūti neatvairām kļūst. Lielas paldies referentam par šo kārtīgi interesanto stāstījumu par delikāto un svarīgo tēmu. Ceru, ka mēs tiešām dosim jaunu ieguldījumu tajā. Anna Jensena, viņa ar nepacietību gaida savu kārtu izteikties. Viņa ir piekritusi uh, prezentēt Karla Hāglunda divus ziņojumus. Pirms dažādiem un Somijā bija ļoti būtiskas vēlēšanas. Haglunda kungam ir ļoti būtiska loma Somijas iekšpolitikā, un tādējādi mums tiek laupīts tas prieks skatīt viņu šeit klātbūtnē vismaz dažas dienas. Viņš ir aizņemts tātad Somijā, bet viņa vietā uzstāsies uh, Anna Jensena. Viņa mūs iepazīstinās ar 14. un 15. darba kārtības punktu. 14. punkts - zaļā grāmata no problēmām uz iespējām virzību uz vienotu strateģisko satvaru Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju finansējumam. E, viedokļu apmaiņa ir paredzēta. Atzinuma projekts jau jums ir izdalīts šodien. Uh, sēdes gaitā. 15. punkts ir tāds, par kuru mums nav vēl pagaidām teksta, bet ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa. Anna, dod vārdu jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, par zaļo grāmatu. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka angļu valodā šīt, šis dokuments ir iesniegts, izsniegts jums tagad sēdes laikā. Grozījums var izsniegt līdz, iesniegt līdz jūnija vidum tad šis atzinums tiks debatēts mūsu komitejā. Kārlis Haglunds šajā atzinumā norāda sekojošo. Pirmkārt, viņš atbalsta to, ka tiek paaugstināts pētījums zinātnē un e, inovācijām nākamajā plānošanas periodā. Tas e, tika daudz apspriests arī šūre komitejā. Lieli projekti tādi kā ITER un Galileo noteikti tiem asignējumi būtu jānosprauž ļoti precīzi. Tā, lai šie projekti nevarētu skart līdzekļus no citiem zinātnes projektiem. Bez tam Haglund kungs uzsver arī vienkāršošanu kā vienu no būtiskākajām prioritātēm par šo jautājumu nobežīsies arī Grēslis kundze, kas raksta atzinumu par zina, ziņojumu par finanšu regulu. Tātad šajā atzinumā mēs rakstam, ka nepieciešama tālākā vienkāršošana un pieeja ir jābūt balstītai vairāk uz savstarpējo uzticēšanos un jābūt lielākai tolerancei attiecībā pret riskiem un kļūdām zinātnieki ir ārkārtīgi eh, aktīvi protestējuši pret līdzšinējo ļoti birokrātisko attieksmi pret viņu programmu finansējumu. Haglund kungs priecājas par komisijas priekšlikumiem novatoriskiem finanšu instrumentiem bet viņš ar zinām piesardzību izturas pret tā sauktajiem mīkstajiem aizdevumiem, kas ir kaut kas vidējs starp aizdevumu un stipendiju vai grantu. Tas ir jāatmaksā tad, ja projekts ir bijis veiksmīgs, ja nē, tad var paturēt šo naudu. Haglund kungam man šķiet, ka tā tiek jaukti dažādi jēdzieni aizdevums un grants. Tālāk Viņš runā arī par kohezijas un struktūra fondiem, kas ir kā tāds papildinājums zinātnes fondiem. Protams, struktūra un kohēzijas fondi tiek izmantot valstīs, lai veidotu zinātnes infrastruktūru. Iespējams, ka būtu labi ja mēs palīdzētu, uzmundrinātu tās dalību valstis, kuras maz izmanto zinātnes izpētes programmu finansējumu, palīdzēt šīm valstīm pacelties uz augstāku līmeni. Struktūra fondi un zinātnes un pētniecības ietvaru programma varētu būt kā tādi divi papildinoši aspekti. Šie jautājumi tātad, ko es nosaucu, ir atspoguļot patreizējā teksta redakcijā. 15. darba kārtības punkts ir Eiropas atomenerģijas kopienas pamatprogramma kodola pētniecības un mācību pasākumiem 2012. un 2013. gadā. Tas ir otrs Hāglunda kunga jautājums, par ko es šodien runāšu. Tas tieši sasaistās ar Kadrašas jautājumu ar ITER projektu, ko mēs apspriedām šīs sēdes sākumā. Pagaidām atzinums vēl nav tapis. Mums vēl ir laiks. ITRE komiteja ir atbildīgā komiteja, un viņi vēl nav izstrādājuši kalendāru šī ziņoja tapšanai. Domāju, ka tādēļ arī mums Būs nedaudz jāgaida, kamēr Karls Haglunds sagatavo savu atzinumu. Iespējams, ka viņš to izdarīs jūnijā. Katrā ziņā galveno uzmanību viņš pievērsīs galvenajam normatīvajam priekšlikumam par Eiratomu un nevis uz abiem priekšlikumiem par tiešo un netiešo pasākumu kopumu Eiratom īstenošanai, jo tie ļoti tehniski. Viņš tātad saglabā šo vispārīgo skatījumu. Haglund kungs uzskata, ka tieši budžeta komitejas uzdevums ir mainīt visu šo te likumdošanas normatīvā akta projektu, ieskaitot arī pielikums un finanšu paziņojumus, kur ir skaitļi. Daži juristi uzskata, ka tas nav iespējams, taču Haglund kungs uzsver ka mums ir jāspēj sagatavot atzinumus par skaitļiem. Ja mēs to nevarētu, tas būtu absurdi, viņš uzskata. Bez tam Kārls Hāglunds vēlas noraidīt piedāvātos līdzekļu pārvietojumus no ietver programmas 2012. un 2013. gadam uz ITER papildu vajadzībām. Arī tas parādīsies viņa atzinumā. Šeit runa ir par 100 miljoniem 2012. gadā un 360 miljoni 2013. gadā. Tas ir komisijas priekšlikums. Haglund kungam ir uh, alternatīvais piedāvājums izmantot mm, pārpalikumu vai līdzekļu uh, pārpalikumu no otrās budžeta kategorijas 2011. gadā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, tas arī man viss. Paldies, Jensens kundze. Tiešām. Līgumi paredz, ka Eirātom programmas ir paredzētas pieciem gadiem un ne ilgāk. Tātad pārējām zinātnes programmām ir cits laika ilgums. Bet tagad eh, izteiksies pārējie runātāji. Eh, Vogenkungs, lūdzu. Yeah, uh, thank you, Chair. I'll, I'll start perhaps. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar 15. darbu kārtības punktu, izteikšos ļoti īsi. Šī ir viedokļa apmaiņa. Mums bija arī iepriekšējā sēdē viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Domāju, ka iepriekšējās debats par IT ITER tieši sasaucas ar šo jautājumu, un arī mums nav vēl nekāda viedokļa par šo te punktu. Un tādēļ lielāko daļu man atvēlētā laika veltīšu 14 darbu kārtības punktam par pētniecības un inovāciju finansējumu. Es pateiktos referentam par atzinumu, ja viņš būtu šeit. Tā kā viņš šeit nav, tad es pateikšos Annai Jensenai par prezentācijas. Es atbalstu lielāko daļu no Haglunda kunga priekšlikumiem, kurus es šeit lasu Piemēram, es atbalstu to, ka ir nepieciešama kaut kāda sasaiste starp struktūra fondiem un zinātnes pētniecības fondiem. Šiem fondiem ir atsevi... Es neatbalstu šo sasaisti. Es uzskatu, ka šiem fondiem ir atšķirīgi mērķi, un tādēļ tie ir jāskatā atsevišķi. Atbalstu atzinumā aicinājumu tam, lai būtu vieglāk pieejams zinātniskais finansējums MVU Bieži vien MVU sūdzas par to, ka viņiem ir ļoti grūti saņemt Eiropas finansējumu zinātnes projektiem. Viņiem ir grūti saņemt jebkuru finansējumu no Eiropas Savienības. Es domāju, ka ja mēs vismaz šajā jomā pavērtu plašāk viņiem durvis, tad es domāju, ka šī konkrētā grupa mūs būtu ļoti priecīga. Ir viens punkts šajā atzinumā, ar kuram es pilnībā nepiekrītu viņš ir diezgan skeptisks attiecībā, attiecībā uz tās augtajiem mīkstajiem aizdevumiem. Es diezgan pozitīvi skatos uz tiem. Piemēram, Velsā šie mīkstie aizdevumi tiek izmantoti, lai palīdzētu jauniem maziem vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas uzsākt savu darbību, arī paplašināties. Bez tam es gribētu izteikt zināmas bāžas attiecībā uz augstākās izglītības un zinātnes un pētniecības institūtiem. Šeit ir runa par viņu snieguma prognozēm. Uh, Es domāju, ka tas varētu novest pie situācijas, kad pētniecības iestādes nevēlas uzņemties nekādu risku, bet ja mēs vēlamies viņus mudināt uz pētniecību, uz patiesu pētniecību, tad mums jāpieņem arī šis riska elements, jo savādāk jau nekas jauns neparādīsies referents šeit vēlas samazināt finansējumu vai arī balstīt finansējumu uz uh, kaut kāda veida uzticamība, kas man nav īsti skaidra. Es domāju, ka daudz cilvēku piekritīs tam, ka ir nepieciešams vienkāršot finansējumu piešķiršanu, eh, bet nevajadzētu pārāk plaši izmantot fiksētos maksājumus. Tos var izmantot, bet tikai atsevišķos gadījumos. Eh, vēl sāvērojot zinātnisko iestāžu darbību, es redzu, ka ja būs fiksētais maksājums, tad tas ne, seks konkrētos izdevumus. Drīzāk vajadzētu skatīties specifiskiem gadījumiem. Un pēdējais komentārs ir par vispārējo finansējumu apjomu. Es piekrītu tam, ka lielie projekti kā ITER un Galileo tur būtu nepieciešama precīzākā signējuma, bet ir ļoti uzmanīgi arī jāskatās, no kurienes nāk šī nauda, lai finansētu šos lielos projektus. Mm, domāju, ka ir nepieciešams kopumā paaugstināt finansējumu zinātnēm pētniecībai, bet ir jābūt uzmanīgiem, vērojot, no kurien šī nauda nāk. Mēs nedrīkstam aplaupīt citus būtiskus projektus. Tātad mēs vēlamies vairāk budžetā atspūļot zinātnu un pētniecību, bet neatņemt līdzekļus citām svarīgām līnijām. Paldies, godātais kolēģi. Eh, Karvaljo kundze, lūdzu. Thank you very much, President. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties referentam. Piekrītu vairākiem punktiem, kas atspoguļoti atzinumā, proti finansējums balstoties uz uzticību, ka ir nepieciešams vienkāršotākas sistēmas un ir radikāli jāmaina fondu administrēšana. Ļoti labi ir šeit definēti kritēriji, Eh, fondu saņemšanai. Struktūra fondi un zinātnes fondi ir ļoti atšķirīgi, taču ir dažas saiknes starp abiem šiem fondiem, kas tos padara par papildināmiem. Zinātnē un pētniecībai ir noteikti jābūt ekscelentai, tā dos tad mums eh, ilgspējīga attīstība. Taču tanīpat laikā referents piemin arī to, ka ir nepieciešams šis, šis finansējums, lai uh, Uh, veicināt zinātnes kapacitāti. Vispirms ir jādefinē, kur ir šie ekscelences centri, un tad ir jāpiešķir tiem prioritārs finansējums. Būtisks ikgadējā gada finansējuma paaugstinājums, ko prās referents man ir pilnīgi pieņemams. Tas, ka finanšu resursi, finanšu asignējumu lieliem projektiem ir jānosaka precīzāk un jāaizsargā arī, manuprāt, ir ļoti pareizi. Vienīgais punkts, kurā es pilnībā nepiekrītu referentam, esmu nedaudz skeptiskāk, ir sekojošais. Viņš norāda cēnu izmantošanu da, vairākos atzinumu punktos. Manuprāt, nedrīzāk balvas Es domāju, ka balvas nedrīkstētu aizstāt parasto finansēšanas sistēmu projektiem. Projektiem ir jābūt pēc, no, pēc vienkāršiem noteikumiem iesniegtiem, vienkāršākiem nekā līdz šim, un balvas ir jālieto tikai izņēmumu gadījumos. Tas nevarētu būt tāds, tāda parastā praksa, ka visi tikai saņem balvas vai fiksētos maksājumus. Tikai izņēmumu gadījumos Sistēmai jābūt balstītai savstarpēju uzticēšanos, tai jābūt balstītai uz zinātni, uz atdevi, vienkāršai, tā lai mūsu zinātnieki, MVU un ražotāji drošāk pieprasītu šos līdzekļus un piedalītos tālākajās zinātnes un pētniecības programmās. Paldies! Eh, Gresls kundze, lūdzu. Jā, paldies! Es gribēju izmantot uh, iespēju runāt par pāris punktiem. Zaļā grāmata, nu, manuprāt, to jau pilnībā izmantoja grozījumiem. Un mēs dažus punktus no budžeta uh, izpildes kārtības arī pārņemam, piemēram, par uh, paušālsonām personāla izmaksām vai arī tāda kā klīringa komiteja, nu tā, tā kā saprašanās institūcija, kur strīdu gadījumā uh, var kopā tikties un mēģināt atrisināt problēmas, nevis problēmas, nu, bezgalīgi. Uh, uh, virzīt uz priekšu un uh, ļaut tās dažādi interpretēt. Jau to pirms pieciem gadiem mēģinājām, lai veicināšanas uh, procedūras tiktu harmonizētas šādā virzienā strādājam un ceru, ka komisija to šoreiz ievēros, jo līdz šim ir bijis tā, ka nu, ir dažādas sešas uh, ģenerāla direkcijas, kas pārvalda pētniecības līdzekļus, un katrai ģenerāla direkcijai ir savas procedūras, savi formulāri, savas anketas, savi noteikumi. Un tas arī nu, pētniecības pasaulē rada tādu neizpratni. Uh, Mm, sarūktinājumu. Nu, tagad mēs mēģinam to darīt, bet itre kolēģi, kas strādā, um, viņiem arī jāstrādā proti, nu, visos šajos uh, iesaistas uh, procesos. Un, mm, Tas uh, mūsu budžeta procedūras nav īpaši veiksmīgas tad, ja nav šīs um, iesaistas uh, noteikumi konkretizēti. Un tādēļ es gribētu um, ļoti stingri iestāties par to, lai um, šie papildinājumi tiktu iestrādāti. Nu, un minimālie šie grozījumi ir jāiestrādē, un ļoti nozīmīgs ir tas, ko komisija teiks. Nu, mēs varam daudz ko pieņemt, un ja nu atkal uh, paušālsums uh, um, tiek um, izmantots un ja tiek pierādīts, ka paušālsums ir uh, pamatots, ka nav nekāda ieguvuma, tad nu viss centieni ir bijuši pavelti. Uh, Un mēs jau šoreiz rakstījām, ka tāds paušālsums izmantojums par to vairs nav jāsniedz pierādījumi arī pēc diviem gadiem vēl ne tā, kā tas līdz šim ir bijis, jo auditos aizvien vēl paušālsums tiek vēlreiz pārreikināts un tad daudzos gadījumos nauda tiek atsaukta no saņēmēja un tas tomēr rada tādu situāciju, ka cilvēki neapmierināti. Un šoreiz gribētu teikt, nu vismaz uh, Vācieši saka, nu tā absolūti droši, nu, pret visiem gadījumiem dzīvē. Un es tiešām gribētu cīnīties par to, lai uh, grozījumi šādā formulējumā tiktu arī pieņemti. Mums ir jāvienkāršos procedūru, lai pētniecība varētu uh, tikt pie naudas. Bet, nu, viena lieta ir neapšaubām. Tiesības, kādas ir, tās ir arī jāpielieto. Mēs nedrīkstam pārmest uh, eh, kolēģie, komisijai, ja tā pielietot to, ko esam pieņēmuši kā noteikums, un pēc tam konstatē, ka nu, ir daudz gadījumu bijuši, kad eh, nav ja, noteikumi iz. Uh, eh, uh, eh, formulēta. Un ne tikai tādēļ, lai tas būtu skaisti vienkārši rakstīt, un pēc tam to nepievērst. Labāk mazāk likumdošanas, drīzāk paušāls sums, un, bet nu tā likumdošana, ko mēs pieņemam, tā pēc tam arī ir uh, jāpieņem un jāizmanto. Tādēļ vēršos pret šo, to, ka uh, tiek prasīta tāda lielāka kļūdu uh, kvota. Nu, tas nozīmētu to, ka mēs varam turpināt likumdošanu pieņemt un pēc tam sūdzēties, ka tā netiek um, kārtīgi piemērot. Labāki noteikti jā, bet tādus, kurus uh, patiešām arī uh, pieņem īsteno. Un gribu norādīt uz to, ka lauksaimnieki ir uh, labākie Eiropas likumdošanas ievērotāji. Zinātnē pētniecībā tas ir daudz sliktāk. Ja mēs tos pašus uh, noteikumus, uh, kā lauksaimniecībā piemērot arī zinātnē, nu, tad tur situācija būtu daudz sliktāka. Tātad nevienlīdzība starp saņēmējiem, tā nevienlīdzība kāda ir tagad, un tas, kā mēs pret to izturamies, tas arī nav pareizi. Ir jābūt solim uz vienkāršošanu, mēs nevaram atļaut situāciju, uh, ka uh, lauksaimnieks saka, pret mums izturs stringrāk nekā pret visiem citiem pārējiem. Tādēļ es gribētu, lai komisija ievērotu visus šos uh, savus priekšlikumus, vēl mainīt, ievērojot to pieredzi, kāda ir pēdējo piecu gadu laikā ar lauksaimniekiem sasniegt. Tagad godmaņa kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka visi šie punkti ir šeit visiem jāatbalsta. Uh, Es domāju, ka pret to neviens neiebilst, bet runājot par izaicinājumiem, vēl viena lieta šeit nav iekļauta. Jautājums par eh, šo te svīru plus 6,5% maksājumos ir pieaugums 7. Eh, pamatprogrammai, un komisārs Levandovskis teica, ka nākamgad arī būs palielinājums, bet ja mēs paraugāmies uz maksājumiem dalībvalsts IKP, tad redzēsiet uh, atšķirīgu virzību. Un, diemžēl taupības pasākumu dēļ daudzas valstis nepalielina finansējumu zinātnēm pētniecībai, procentuāli no IKP tikai divas valstis, kas pilnībā izpild Lisbonas kritērijas - Somija un Zviedrija. Arī lielās valstis uh, um, vidēji mums ir apmēram 1,6% no IKP. Vācijā varbūt tas ir nedaudz lielāks, šis līmenis 1,8, ja nemaldos, 2010. gadā. Un jautājums uh, šeit ir tāds, ka mēs ejam vienā virzienā, jo kopš 99. gada uh, ir kopīga zinātnes vīde Eiropas Savienībā, un tas ir tas lielais jautājums. Kāpēc uh, Pirmais punkts šeit ir ierakstīts, eh, jo kohēzija ir kopfinansējuma ar līdzfinansējumu. Un uh, konkurence šeit ir eh, globāla, visi zinātnieki, un parasti viņi organizējas konsorcijos dažādu uh, no dažādām valstīm, viņi apvienojas, tātad šeit ir pilnīgi globāla konkurence, kurā viņi darbojas. Viņi nekādi nav piesaistīti savam nacionālajiem finansējumam, vismaz tā izskatās. Bet kaut kā mēs ejam vienā virzienā, palielinot, bet tas te nav ierakstīts, es nezinu, kā to, lai šeit ierakst, nevar prasīt līdzfinansējumu jo tādējādi mēs kopēsim uh, kohēzijas politiku, bet šeit kaut kas pietrūkst, jo nav nekāda mehānisma, ar kuru starpniecību varētu pie, piespiest dalību valsts uzlabot finansējumu, jo uh, kāda nabadzīga valsts kā manējā vai citas teiktu, mēs saņemam naudu no Eiropas un ar to pietiek. Mums ir citas problēmas, pensionāri un tā tālāk, mums ir krīze, taupības pasākumi, mums nav naudas šādiem mērķiem, bet problēma ir tā, ka mēs ejam šajā virzienā un kaut kādā veidā mēs atbrīvojam ceļu valstīm, kuras grib teikt, labi, mēs maksāsim kaut kāds desmit miljārdus gadā un tad cīnāties, cienīties pret to, bet mums kaut kā šeit būtu Mūsu atzinojumā eh, pētniecības komitejai būtu jāpasaka, ka jābūt kaut kādiem mehānismiem, kā piespiest eh, sniegt līdzfinansējumu. Jo ir skaidrs, ka dažās valstīs finansējums zinātnē visu laiku samazināsies, un zinātniekiem, kuriem ir jāizdzīvo arī starp šiem projektiem, ja eh, valsts nefinansē uh, šo zinātnieku izdzīvošanu, tad zinātne vienkārši nepastāv. Tā tas ir. Tad kaut kā mums šajā tekstā ir jāiekļauj šīs te prasības, ka uh, dalību valstīm vismaz zināmā mērā būtu jāsniedz līdzfinansējums. Merci, mon cher collègue. Paldies, dārgais kolēģi. Un atgriešanās vēlreiz pie Eiropas budžeta un jaunās uh, procedūras uh, par Eiropas semestri pusgadu. Mēs tikko runājam par to, um, runājot par Laslo Šurjan uh, ziņojumu, tas ir arī um, likt dalību valstīm saprast, ka tiešām tā kā jūs atgādinājāt, nu gandrīz visas no tām nesasniedz mērķus, atbilstoši kuriem 3% no NKI tiem jāvelta pētniecībai. Un No otras puses, Eiropas uh, budžets pētniecības ietver programmai ir pieci, respektīvi 5 līdz 10 līdz 15 procenti uh, pētniecībai. Kas nozīmē, ka starp mūsu dalību valstīm ir iespējas apvienot pētniecības uh, Uh, programmas, un tas būtu daudz vairāk nekā tas, ko mēs no kopienas budžeta uh, izdodam mūsu uh, ietver programmām. Un tas ir jāsaka arī uz citām jomām, par citām politikām. Es, piemēram, domāju par pavisam atšķirībām, bet um, tur arī tas ir salīdzinām attīstībai. 8 miljārdi eiro budžets uh, kopienā attīstības palīdzībai, bet pievienojot tam, ko dod arī dalību valstis. Uh, Tas ir uh, 5 līdz 10 reizes vairāk uh, kā šī summa, un, protams, ka ir iespēja uh, apvienot un apvienot uh, centienus, un tā ir tāda ļoti liela iespēja. Es domāju, ka tas ir aspekts, kuru no šī brīda uz priekšu vajadzētu ievērot mūsu bažās un mūsu, mūsu arī darbā. Anna vēlējās kaut ko pievienot, lūdzu. Well, important... Es uzskatu, ka tas tiešām ir būtisks punkts Raimers vairāk kārt norādīja, ka mums ir nepieciešama kopīga ceļu karte. Mēs nedrīkstam vienkārši nogrūst šo jautājumu viens uz cits uz citu pleciem, bet es gribu pateikties kolēģiem par visiem komentāriem, ko es nodošu Haglund kungam. Paldies! Lielas paldies, Anna Jensenē. Tālāk par kalendāru pāris vārdi. Tātad šobrīd 14. punktā mums jau ir atzinuma projekts uz papīra. Uh, Termiņš grozījumu iesniegšanā ir 16. jūnijas pulksten 13.00. Mēs balsosim par šo ziņojumu 12. un 13. jūlijā komitejā. ITRE savu ziņojumu pieņems 30. augustā, un līdz ar to šis ziņojums nonāks plenārsēdē septembra 2. sesijā. Tālāk par 15. darba kārtības punktu par e Eiropas atomenerģijas pamatprogrammu. Šeit ir mazāk skaidrs, kas notiek ar kalendāru. It kā tam vajadzētu būt tādam pašam kā uz 14. punktu attiecinātiem, taču mēs šobrīd nezinām, kas notiek ITRA komitejā un kad viņi plānojuši virzīt šo jautājumu uz plenārsēdi. Paldies! Ivailo Kalfins komitejas priekšsēdētāja vietnieks mums nedaudz pastāstīs par savu uh, romānu turpinājumos, kur runa ir par trialogu, lūdzu, kas notiek daudzos gadījumos. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka tas neizvērsīsies par tādu seriālu, ka tas būs tikai romāns ar turpinājumiem. Mēs visi zinām, ka tas ieilgst gan. Iepriekšējā reize mums bija vairākas tikšanās. Kopš iepriekšējās mūsu tikšanās reizes mums ir bijušas vairākas sēdes ar padomi un ir uh, izvirzījušies kādi 3-4 jautājumi. Koreper sēde ir paredzēta trešdien un ceturtdien, un nākamais trialogs ir paredzēts pēc tam. Kādi ir tie 3-4 jautājumi, kas vēl ir atklāti? īsi aprakstīšu. Pirmkārt, tā ir trīs dažādu jautājumu kombinācija. Tas ir griesti un investīcija bankas darbība atsevišķos reģionos. Jūs zinat, ka padomu piekrita tam, ka papildus miljards tiek veltīts vidusjūras valstīm. Par citiem griestiem mēs vēl neesam vienojušies par citiem reģioniem kāds būs EIB finansējums tuvāko divu gadu laikā. Cik es saprotu, padomē varētu apsvērt elastīgāk nostāju šajā jautājumā, bet tas lielā mērā būs atkarīgs no galīgā kompromisa. Vēl jāpiemin reflow jautājums komisijas priekšlikums ir ļoti mērens, bet padoma tam ļoti pretojas. Mums būs jāstrādā pie šī jautājuma, jo parlamentam tas ir svarīgs. Trešais jautājums ir elastība. Fondu pārvietošana dažādu reģionu iekšienē un starp reģioniem. Šie tā tad ir neatrisinātie jautājumi. Tālāk nākamā problēma ir deleģētie akti Kā jūs atcerēsieties, šo jautājumu parlaments pieteicis jau agrākajās sarunās. Ir vesela virkne līdzīgu neatrisinātu jautājumu, bet daži ir atrisināti. Padome nav pārāk dedzīga šīs nostājas piekritēji, taču viņiem nav ļoti skaidras alternatīvās pozīcijas pēdējā sēdē mēs izteicām viņiem tādu priekšlikumu, ko padomē būs ļoti grūti noraidīt. Nu, redzēsim, kā viņi reaģēs uz to. Tas nozīmē, ka daļa no teksta, par kuru mēs esam vienojušies, tagad tiek pārvietota uz pielikumu, un ir teikts, ka šo pielikumu var mainīt ar deleģētajiem aktiem. Tas ir pilnīgi jauns priekšlikums. Es neredzu nekādus nopietnus argumentus, ko padomu varētu izmantot, lai noraidītu šo priekšlikumu, bet, protams, arī šis jautājums padomē ir ļoti svarīgs. Diemžēl nav nekādu pozitīvu zīmju attiecībā uz vidusjūras banku. Tas ir vēl viens neatrisināts jautājums. Ikreiz, kad mēs to pieminam, mēs dzirdam ļoti stingru padomas nostāju. Cik es saprotu, padomu nemaz nevēlas par šo jautājumu debatēt. Mēs piedāvājām ļoti mērenu tekstu, aicinam banku izstrādāt e, izmaksu un ieguvumu analīzi. Padome saka, ka tas esot jautājums, ar ko vajag nodarboties investīcija bankas valdei un pārvaldniekiem, un nevis Eiropas parlamentam. Jo tas nav politisks jautājums. Un visbeidzot, vēl kāda problēma, ko gribu pieminēt, ir saistīta ar Islandi un Baltkrieviju. Vai šīs valstis var saņemt finansējumu no EIB vai nē? Mūsu pozīcija ir ļoti skaidra mēs negribam, lai Baltkrievija saņem EIB eh, palīdzību līdz tam brīdim, kamēr tur notiks uh, pozitīvas pārmaiņas. Un mēs vēlamies, lai Islandē nebūtu nekāda ierobežojuma EIB līdzekļu saņemšanai. Padome šos priekšlikums izskatīs. Un es saprotu, ka viņa nostāja ir tāda, ka par Īslandi padomē ir sava nostāja un tā ir sava iemesla. Padoma šķiet nav īpaši elastīga. Jūs atcerēsieties, ka ir divas dalību valstis, kurām ir problēma ar vienu no Īslandes bankām kas ir bankrotējusi, un šo dalību valstu pensionāru pensiju fondu būtiskas daļas praktiski ir zudušas līdz ar to Islandē noslīkušas. Šorīt man bija tikšanās ar Islandas vēstnieku Briselē. Es saprotu, ka šis jautājums tiek virzīts. Ir kāds tiesas nolēmums kurā ir teikts, ka depozīti bankā ir prioritātes depozīti, proti, ka šie pensiju fondi būs pirmie, kas saņems kompensācijas. Otrakārt, ka šie bankas šī brīža aktīvi ir apmēram 90% lieli no zaudātiem pensiju fondu līdzekļiem, tātad vismaz 90% tiks kompensēti. Un tagad ir jauns komisijas paziņojums šajā lietā. Īslanda ir paziņojusi, ka tā var sākt izmaksāt jau šogad kompensācijas. Un visbeidzot ir 8% eh, šis te bankas procenti ir 8%, ko Īslanda arī piekrīt uzņemties, ja saņems Eiropas investīcija bankas palīdzību galvojumos. Tātad tie ir šie problēma jautājumi, gadīsim uz padomas reakciju. Nesen mūsu delegācija devās uz Islandu, es nezinu, vai delegācija arī apspried šos jautājumus. Tātad šie ir tie atklātie jautājumi, tikai kādi trīs vai četri. Ja padomas attieksme būs pozitīva, tad drīz vien šis garais stāsts arī pienāks šim stāstam beigas, ja ne, Tad sekos vēl dažas epizodes turpinājums mūsu sadarbībai šajā sāgā, kā jūs to aprakstījāt priekšsēdētāja kungs piesakot man uzstāšanos. Paldies! Tagad par Baltkrieviju. Nu, nevar teikt, ka Baltkrievijas vadība uh, censtos kaut ko darīt, lai viņi būtu palīdzības cienīgi, nu, Lukašenko. Uh, opozi opozicionārus liek cietumā, un tas nav īsti atbilstoši, teiksim, tam, ko mēs uzskatām par pareizi. Cits par Islandi. Delegācijas vadītājs gribēja izteikties, un arī Lašlo Šūriens gribēja izteikties. Lūdzu. Tā kā nav klāta uh, ēnu uh, referents, tad uh, gribētu šo to pateikt. Vispārīgi mēs uh, atbalstām Kalfinkunga pozīciju. Uh, Es domāju, ka tā ir uh, ļoti laba. Minēšu šīs trīs punktus. Pirmkārt, Baltkrievija. Tātad risinājums varētu būt tāds, ka uh, EIB varētu uh, iesaistīties šajā valstī cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Īsi par Islandi. Es domāju, ka to apspriedīs uh, Gorans. Uh, gribēju tikai pateikt, ka risinājums, kas ir minēts atsaucē par Islandi, atspoguļojot šo te problēmu, kas ir saistīta ar Nīderlandi un apvienoto karalisti, tas ir nepieņēmami, jo šīs divas lietas ir pilnīgi nesaistītas. Tātad tas ir zināms spiediens no šīm valstīm, un uh, mēs dzirdējām arī, ko teica vēstnieki. Neiedziļināšos detaļās, jo tas ir Joran jautājums. Un vispēcot, mēs atbalstām referenta pozīciju attiecībā uz delģētiem tiesību aktiem arī. Paldies! Šo merci! Paldies! Tātad. Uh, delegācija devās uz Islandi. Nezinu, vai uh, vulkāna izvirdums ir noticis šīs vizītes dēļ. Uh, Kādus komentārus, Gorant, varētu izteikt, lūdzu? Jā, es tiešām ceru, ka vulkāns nav mūsu vainas dēļ, bet mēs esam priecīgi, ka tas notika pēc tam, kad mēs pametām Islandu, jo citādi mēs joprojām būtu tur. Uh, Jā, mums bija diskusijas par EIB lietu, mēs par to gribējām runāt, un viņi arī, un tas, protams, ir ļoti jūtīgs jautājums Islandē. Pirmkārt, viņi tiešām vēlas uh, veiksmīgu sadarbību ar EIB, un uh, es domāju, ka viņi to uzskata par vienu no labākajām iespējām, kā viņiem uh, izkļūt uh, no krīzes un atjaunot ekonomiku tā būtu sadarbība tieši ar Eiropas Investīciju banku. Un tad viņiem ir ļoti daudz labu projekti. Interesantā lieta ir tā, ka Islāns ekonomika tiešām atveseļojas ļoti strauji, un tagad tā ir daudz labākā situācijā nekā pirms pusgada vai gada. Un es apstiprinu to, ko Ilvēlo teica, ka runājot par Landsbanku un aizsēvu e problēmu, nesenā Izvērtēšana norāda, ka līdzekļi, kas vēl ir atlikuši šajās sabrukušajās bankās, nosaktu vismaz 90% no šīm prasībām, varbūt pat vairāk, kas nozīmē, ka uh, ir laba iespēja rast pieņemamu risinājumu arī Nīderlandes un Lielbritānijas interesēm. Protams, eh, konkrēti jautājumi arī tika uzdoti valdībai, finanšu ministram, un sarunu vedējiem, un viņi ļoti skaidri pauda savu viedokli par to, ka nav nekādas saiknes starp uh, Landsbanku un aizsēvu lietu un EIB sarunām vai sarunām par iestāju ES. Ja mēs vēlamies šīs lietas sasaistīt, tad tas ļoti negatīvi ietekmētu viedokli par Eiropas Savienību Islandē. Uh, un viņi tiešām uzstāja uz šo punktu, un es domāju, ka mēs to ļoti nopietni varam arī uztvert šeit. Mums vajadzētu turpināt cīnīties par Islandi. Problēma ir tā, ka ja Lielbritānijas un Nīderlandes valdība centīsies uh, savu pozīciju īstenot, tad uh, tas tiks skatīts kā politiskā, politiskā atriepšanās par aizsev lietu, un, manuprāt, tas nav saprātīgs veids, kā rīkoties. Mums vajadzētu tiešām atbalstīt Ivailo pozīciju un aizstāvēt Īslandes lietu arī sarunās ar Eiropas Investīciju banku. Paldies! Vai e, visi piekrīt e, šim e, viedoklim Nīderlandē, Mulderkungs? Paldies, priekšsēdētāji! es šajā komitejā neesmu no tiem, kas automātiski aizstāv savas valdības pozīciju, bet šajā gadījumā ir tomēr zināmā mērā arī jāizstāv Nīderlandes un apvienotās karalistas pozīcija. Es domāju, ka tā garantija, kas tika sniegta Islandai aizsev bankai, tā ir jāatmaksā, un mēs nevaram no tās atteikties. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu pārāk maigi izturēties pret Islandi. Uh, jo ir panākta vienošanās, ir bijis referendums, bet tik un tā ir Islāns valdības solījums atmaksāt šīs garantijas, šos kredītus, bet tas nenotiek, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, uh, kā Tečers kundze teica, dabūt mūsu naudu atpakaļ. Donc, le sujet rend Jan. Tātad šis uh, temats padara uh, Janu Mulderu par tečers atbalstītāju. Laslo. Jā, bija interesants punkts diskusijās. Viņa teica, ka viss esot eh, tiesu varas rokās, bet ja Nīderlanda un apvienotā karaliste uzvarēs, tad uh, cena par to būs iespējams ļoti augsta. Un tas būs tāds uh, vispārīgs lēmums, un šīs valdības varbūt tad būs tādās pašās problēmās. Un īpaši svarīgi ir arī tas, ko mēs dzirdējam, ka gandrīz uh, vairāk kā 90% jau ir ceļā. Tātad debats ir vairāk teorētisks uh, vai principiāls nekā par naudu. Un šis princips uh, varētu būt bīstams jo mums ir jāsaprot, ko nozīmē e, garantijas. Tas ir tas, ko mēs no viņiem dzirdējām. Paldies! Tātad mūsu referents uzklausīja citu viedokli, un e, romāns turpinās, nākamais posms korepēra, padomas pozīcija, un jūs tad uzturēsiet kontakts ar viņiem. Paldies, mums atliek 5 minūtes šodienas sēdē lai dotu vārdu Barbarai, kura mums prezentēs divas jaunas prasības globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanai. Lūdzu, jums, Barbara, vārds. Molto breve. Paldies, es pavisam īsi varētu uzstāties. Daži kolēģi jau par to runāja. Eiropā ir sarežģīti uh, atrast uh, līdzekļus un vairāk līdzekļus uh, Eiropas fondiem. Un es gribētu tos komisijas pārstāvs, kas šeit ir klāt, nu, celsties vēl vairāk, jo šeit mēs redzam, ka ir iesniegti divi pieteikumi no Dānijas. Pirmais 150 darbņēmēji tiek atbalstīti, tos atlaida stikla šķiedru ražotāji, kas ražo turbīnas un um, Dienvid uh, Dānijā te ir 6,3 miljonu eiro kopumā tāds um, nu, um, vērtējums ir. Ķī, um, uzņēmums pārcēla ražošanu uz Ķīnu, jo turbīna, pieprasījums pēc turbīnām Eiropā samazinājās un Āzijas tirkus pieauga. Un uh, otrs pieprasījums ir par 950 aptuveni darbiniekiem kuģu uh, būvniecībā. Es to īsti nevaru izrunāt, kā, kāds ir šis uh, kuģu uh, būvēšanas uzņēmuma nosaukums un runā par 14,1 miljonu eiro. Dānijas iestādes atbalsta šo pieteikumu un pamato ar to, ka uh, tiek um, visumā zaudēts, teiksim, tirgus segments Eiropā kuģbūniecībā. 16. jūnijā balsāsim, grozījums jāiesniedz līdz 1. jūnijam. Un mēs vēl uh, gaidām, uh, kad saņemsim atbildi uz uh, to, vai diskutēsim par to jūnijā plenārsēdē par globalizācijas fondu. Un ja tas tiks diskutēt, tad es gribētu lūgt kolēģis arī būt klāt šajās diskusijās, jo šis jautājums nākotnē kļūs nozīmīgāks un aizvien uh, būtiskāks. Mums ir nepieciešams absolūti viss parlamenta atbalsts visās politiskajās grupās šeit. Visiem jāvirzās vienā virzienā, lai palīdzētu uh, pilsoņiem. Un es ļoti ātri arī runāju. Paldies! Dānijā Dānija tad būs uh, pirmā valsts uh, pirm, pēc lielākā apjoma vēja enerģijas ražošanā. Nu, uh, Kopenhāgenā uzzinājām, ka mazā uh, nāra to tad tagad pa, tās fonā redzēsim daudz uh, vēja turbīnas un pat ja Dānija. Uh, atbalsta šī, šo pašu turbīnu ražošanu Ķīnai, nu tad redzam, ka ir konkurences cīņas uh, problēmas, un tas ir sarežģīti tad šo ražošanu turpināt. Uh, pat ja šajos jaunajās tehnoloģijās un pat tajās valstīs, kas ir viens no visattīstītākajām Eiropas Savienībā. Ļoti labi, paldies! Nu, tas ir punkts. Uh, uh, kur kolēģi atbalsta referentu, un mēs balsosim vienā no nākošajām reizēm. Un rīt referents kundze mēs balsosim par 17. 11. par palīdzību uh, General Motors uh, darbiniekiem, kas tika atlaisti Beļģijā. Tā tad uh, pēcpusdienas apkārtība ir izsmelta. Rīt uh, tiksimies šeit šajā pašā zālē pulksnes deviņos. Pēc piecām minūtēm. Uh, tēmu turpināsim darbu bez tulkiem, kuriem saku laipni paldies, un tā būs koordinātora tikšanās. Paldies!